lūdzu. When you're ready, Matthew. Un kad jūs esat gatavi, mēs varētu sākt strādāt un uh, stādīšu jums priekšā Georgi Žembovski, mūsu seno draugu, kas ir ieradies pie mums, lai informētu mūs par funkcionāliem gaisa telpas blokiem. Georgs jau septembrī pie mums bija uh, un sniedz pagaidu ziņojumu, un tagad uh, Viņš eh, papildinās šo ziņojumu ar papildus informāciju. Mums vienmēr ir liels prieks, Georgi, ar jums tikties šajā komitejā. Un eh, šeit jūs noteikti vienmēr būsiet laipni gaidīts vai no nu oficiālā vai neoficiālā kapacitātē. Sveicu un vārds jums. Paldies, Brian! Priekšsēdētāja kungs, dargie deputāti, man ir liels prieks atkal būt šeit klāt. Es joprojām jūtos šeit mājās. Tātad esmu ieradies pie jums un esmu paņēmis līdzi uh, šo te informācijas dokumentu par funkcionāliem gaistāvus blokiem. Sākumā izteikšu dāzes. Uh, vispārais piezīmes un pēc tam pievērsīšos konkrētiem gaistāvs blokiem, lai sniegtu jums detalizētāku informāciju. Un, protams, eh, ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Atgādināšu, ka progress šo funkcionālo gaisa telpas bloku, jeb fabu gadījumā, ir atšķirīgs, eh, ņemot vērā, ka šie bloki ir atšķirīgi, un progress vispārīgi ir pārāk lēns. Un kāpēc tas tā ir? Dalība valsts saskaņā ar SES2 likumdošanu, tam ir pienākums ieviest uh, šos blokus līdz 2012. gada 4. decembrim. Un tas ir tikai pus, pēc pusotra gada, un 4. maijā transporta ministru padomē tika teikts, ka šis process ir jāpātrina. Tātad mēs sagaidām, ka viņi uh, jau laicīgāk pabeigs šo ieviešanu uh, jau pirms uh, 2012. gada decembra. Uh, Tā kā iekšlietas un uh, militārās lietas vienmēr ir saistīts ar šiem jautājumiem un nacionālā suverenitāte, tad mums ir vajadzīga trīs līmeņu vienošanās. Mums ir vienošanās vajadzīga starp dalību valstīm, starp nacionālajām uzraudzības iestādēm un starp uh, gaisa navigācijas dienestiem, jeb pakalpojums sniedzējiem, ko sauc arī par ANSP. Tātad ANSP ir gaisa navigācijas pakalpojums sniedzēji lietošu šo saīsinājumu, tad būs vieglāk. Tātad ir šie nolīgumi vajadzīgi paties starp dalību valstīm un uh, uh, otro līmeni arī ir panākta vienošanās, daži vēl ir jāratificē šie nolīgumi, ar parakstīšanu vēl nepietiek, tad joprojām ir ANSP tas viss jāievieš, lai būtu e, efektīvāka gaisa satiksmes pārvaldība. Un tāpēc e, Droši vien šis process eh, tagad ir tāds lēns, un eh, nākamreiz, kad jūs runāsiet ar Ungārijas vai Polijas prezidentūru, būtu labi atgādināt, ka dalībvalsts bija tās, kuras uzstāja uz bottom-up pieeju, un tām ir arī šie gaistāps bloki jāievieš noteiktajā termiņā. Otrā vispārējā piezīme ir tāda, ka um, izvērtējot FAB izveidi. Atcerēsieties, ka mēs uh, izveidojām kritērijus, lai pēc tam varētu izvērtēt, kā darbojas FAB, vai tie var darboties. Tātad es neskatos tikai, vai valstis ir panākušas vienošanos, bet es skatos arī tālāk, kas notiek. Un tāpēc manā ziņojumā jūs uh, redzēsiet, uh, ka es pievēršos tikai faktiem un nepieņemu tikai solījumus. Uh, Dažus solījumus es pieņēmu, bet eh, tādus tukšus solījumus es nepieņēmu, jo, ja mēs balstāmies tikai uz solījumiem, tad mēs zaudējam iespēju par reālo situāciju. Un šajā dokumentā varat eh, atrast eh, četras galvenās lietas. Ir jāpievērš uzmanību jautājumam, vai ir labāka sadarbība starp ANSP, vai ir integrēti pakalpojums niedzēji, jo tas ir izšķirīgi svarīgi, lai uzlabotu gaisa satiksmes uh, pārvaldību. Otrakārt, jāskatās, kāda ir sadarbība starp civilo un militāro gaisa kontroli, jo elastīga gaisa telpas izmantošana var mums ļaut izmantot uh, labāk šo kapacitāti. Un uh, par tīkla pārvaldi. Uh, Arī tas ir jākontrolē komisijai, un eh, es zinu, ka Deivids Makmīlans, Eirokontrols ģenerāldirektors, ir savāds labu komandu, un eh, cerams, ka viņu arī šī nominācija eh, arī tiks apstiprināta, lai viņš varētu sākt darbu. Un ceturtā lieta, kas ir jāskata, ir jāmeklē šīs te detaļas, ne tikai šīs lielās lietas. Proti, uh, eh, ANSP nolīgumi, piemēram, par apmācību starp gaisa, uh, apmācību gaisa kontrolieriem, un uh, jāskatās arī, vai vienošanās starp dalību valstīm un ANSP par sēsāru programmas eh, izmantošanu ir, jo nav nekādas jēgas, ka ir šis kopējais projekts sēsāru un eh, tiek eh, dažādas idejas paustas gaisa kontrolai un neviens tās nepieņem. Vai viens fab pieņem vienu pozīciju un cits kaut ko citu. Es domāju, ka ja ir šī vienošanās, tad tas ir jāizmanto. Un jāskat arī, kāda ir sadarbība ga, uh, lidostu aspektā, jo uh, Eiropas vienoto debesu koncepcija ir balstīta uh, uz gate-to-gate -gate koncepciju, jo neviens negrib uh, ļaut lidmašīnai 25 minūtes braukt pa zemi lidostā, un arī, kad cilvēki ierodas nākamajā lidostā, cilvēki negrib gaidīt 20 minūtes uz autobusu. Tas ir jāpaturprātā. Uh, Tātad eh, par individuālajiem gaisa telpas blokiem. Izmantojot šo pieeju bottom up, jeb no lejas uz augšu, eh, bija brīva izvēle, ar ko sadarboties. Ja jūs paraugāties uz eh, karti pirmajā lapusē, un jūs kā Eiropas parlamentārieši ar tādu Eiropas skatienu skatāties, tad jūs varat jautāt, vai šie bloki ir veidoti tā, saprātīgi, bet dalībvalstīm bija tiesības izvēlēties, ar kurām dalībvalstīm sadarboties, un tā ir tā fāze, kas tagad notiek. Sākšu ar apvienoto karalisti un īriju, tas ir viens fab. Tas bija pirmais, kas sāka darboties vēl pirms uh, SES2 li likumdošana bija pieņemta, un otrajā lapusē jūs redzat, ka uh, Tas sākās ar sa sadarbības memorandu, kuru noslēdza apvienotās karalistas uh, un īrijas valdības. Tas tika parakstīts 2008. gadā un arī ir spēkā kopš 2008. gada. Un uh, vēl pirms tā, pirms otrās pakotnes pieņemšanas sadarbība jau veidojās Un, eh, kad es biju Amsterdamā pagājušajā nedēļā, 8. martā, tad uh, divas ANSP, Britu un Īru iestādes uh, vienojās ar Dāņu un Zviedru iestādēm veikt pētījumu, un ja šī pētījuma rezultāti būtu pozitīvi, tad uh, piedāvāt apvienot Britu, īru un Zviedru un uh, Dāņu fabu, un šī ir ļoti interesanta attīstība. Un otrajā lapusē jūs redzat, ka tiek teikts, ka tā ir ļoti interesanta attīstība. Un ir interesanti, ka ANSP teica, jā, sadarbība ir laba, bet to varētu vēl uzlabot. Un uh, būtu varbūt labi tādu plašāku fabu veidot, iekļaujot arī Dāniju un Zviedriju, un tā ir ļoti interesanta notikuma attīstība. Detalizēta informācija atradīsiet šajā dokumentā. Un tagad pāriešu pie Dānijas un Zviedrijas fabu. Tas bija otrais fabu, kas sāka darboties, un to izveidoja ar 2009. Eh, gada vienošanos, kas stājās spēkā 2010. gadā. Un šeit ir uh, interesanta attīstība, ka šīs divas ANSP jau ir atradušas kopīgu, tātad nodibinājušas kopīgu holdingu kompāniju, Dānijas Zviedrijas holdingu, un tas ir sācis pārņemt uh, uzdevums no nacionālajām ANSP, un ja tas labi darbosies, tad nacionālo ANSP uzdevums pilnībā pārņems šis holdingu uzņēmums, un tas varētu būt kā ceļu karte integrētiem e, pakalpojumu sniedzējiem. So I think, <coughs> and here you have also... Un šeit e, ar Dāņu Zviedru fabu jūs redzat, ka viņi tāpēc tam vienojās tātad ar Britu un Īru ANSP. Uh, Eh, iet pa šo ceļu. Es domāju, ka tā ir ļoti interesanta attīstība. Tagad trešais fab, kas ir sastajā lapusē šajā dokumentā. Tas ir varbūt nedaudz problemātisks, bet es to neteicu. Ziemeļa Eiropas fab. Šis uh, bloks, uh, vienmēr augieties uz uh, pirmajā lapusē atrodamo karti, ir ļoti interesants, tāpēc, ka tas iet no Īslandes uh, par eh, Norvēģiju, Zviedriju un divām Baltijas valstīm. valstīm. Un uh, plānošana balstās uz 2010. gada transporta ministru paziņojumu, bet šī FAB eh, liktenis ir apdraudēts diviem eslu dēļ. Pirmkārt, Tas, ka Ziemeļu FAB grupa veica ietekmes novērtējumu, tātad īstenojumības pētījumu, lai zinātu, kā rīkoties, un tur bija dažādi scenāriji. Tātad minimālais scenārijs un maksimālais scenārijs. Ciešas un netik ciešas sadarbības scenāriji. Un uh, gada sākumā viņiem bija sanāksme, un um, tur viņi vērtē, vai šis uh, novērtējums ir pietiekami labs, lai to prezentētu valdībai. Dāņi un Zviedri teica, ka tas nav pietiekam labs, tātad bija trīs dažādi viedokļi, un tāpēc viņi vienojās runāt ar īriem un britiem. Otrakārt, Islande. Islandes ANSP teica, nu, nogaidīsim drusku, un viņi atdalījās, un pārējie teica, nu, labi, mēs uh, gribētu sadarboties, bet ko tad mēs lai darām? Tātad šis fab, nefab ir tagad paņēmis pārtraukumu, lai padomātu. Nu, redzēsim, kāds būs rezultāts tam. Tad pāriesim pie FABEK, jeb Centrāla Eiropas FAB. Tas ir trešais valstu nolīgums, tātad ir tikai trīs - Britu īru ar Dāņiem un Zviedriem, tas ir spēkā, un tagad trešais ir šis FABEK nolīgums. This uh, FABEK state agreement Sabek eh, nolīgums tika parakstīts, un tagad visi gaida, kas tad notiks. Nacionālā uzraudzības iestāde parakstīja sadarbības nolīgumu tikai šā gada janvārī šīs iestādes parakstīto, un varbūt atcerēsieties, ka tad, kad 2. decembrī bija jāparaksta šis nolīgums, tad dalība valsts bija para, paredzējuši parakstīt arī nolūku deklarāciju, jo valsts nolīgumā tad tiek teikts, kas par ko būs atbildīgs, bet nav teikts kā. Tātad sadarbības uh, būtība vēl par to tika paredzēts runāt un diskutēt un par to lemt ar nolūka deklarāciju šajā šā gada jūnijā. Es tagad dzirdu uh, baumas, ka dalībvalsts ir atteikušās no idejas par šīs deklarācijas pieņemšanu. Nu, paskatīsimies. Man izskatās, ka situācija vēl tāda neskaidra, nav zināms, kāds būs rezultāts. Bet ir vēl viena ļoti vienkārša problēma statusa un operāciju jautājums starp eh, frančiem un vāciešiem. Es pēc divām nedēļām došos uz Franciju, pēc tam uz Vāciju, tur jau biju, bet uh, Francijā ir jauns uh, transporta sekretārs un mēs nezinām, kāds ir viņa viedoklis. Es centīšos šajās valstīs uh, teikt, ka šis holdingu uzņēmuma modelis ir labs modelis, ja nu kāds man uzklausīs, jo tad uh, pašā pirmajā solī nav jācīnās par uh, eh, ainas par integrāciju, par statusu. Jūs varat strā, sākt strādāt tādā funkcionālā līmenī un tad raudzīties, kādas lietas tad jūs vēlties uh, risināt ciešākā sadarbībā. Tātad Fabek būtu vajadzīga ceļu karte, kā izstrādāt šo valstu nolīgumu un eh, es zinu, kāda ir eh, konstitucionālā likumdošana Vācijā kā vācietis, un eh, man darbinieki teica, jā, mēs vasarā būsim beigusi šo darbu, un tad, kad es Berlīnē pajautāju, vai šis likums ir nodots ratifikācijai, tad neviens to nav tomēr vēl iesniedzis. Uh, Nākamais bloks ir Centrāla Eiropas. Nē, tātad Baltijas fab. Tas ir interesants, jo tas ir asimetrisks. Fab ir viena liela valsts Polija, un tad ir Lietuva, kas ir uh, eh, eh, iedzīvotāji skaita ziņā un gaisa satiksmes ziņā neliela valsts, un tātad tas ir asimetrisks Uh, um, vienojums. Viņi gatavo šā gada jūnijā parakstīt valstu nolīgumu. Es Polijā būšu pēc divām nedēļām apmēram, un tad nākamreiz varēšu vairāk pastāstīt. Uh, FAB uh, Central Europe. Um... Tad Centrāla Eiropas FAB, tur ir zināma kustība bijusi 12. lapusē bija liela konference Budapeštā iepriekšējā nedēļā, pagājušajā nedēļā tātad, un uh, izskatās, ka viņi grib parakstīt uh, valsts, uh, valstu nolīgumu. Tas bija plānots aprīlī, tagad es dzirdēju, ka tas būs maijā. Nu, redzēsim, kad tas notiks. Tātad uh, visdrīzāk tas būs maijā Redzēsim, kā tas notiks. Ja jūs paraugāties uz karti, tad šis centrālās Eiropas fab, manuprāt, tur ilgtermiņā vajadzētu iekļaut arī šīs te Rietumbalkānu valstis, jo tas ir arī maršruts mūsu līdmašīnām. Ja jūs paraugāties uz pēdējo lapus 20. lapus, tad jūs redzēsiet, kuras valstis uh, ir apņēmušās iesaistīties FAB, jo mums ir nolīguma ar viņām. Jūs redzat, eh, bija šodien Slavijas Republika Maķedonija, Melnkalna, Serbiju un Kosovu. Tātad dalībvalstis, kad tās parakstīs eh, vienošanos par Centrāla Eiropas FAB, lems ne tikai par to, kā sadarboties savā starpā, bet arī kā iekļaut pārējās valstis. Uh, jo, manuprāt, tas būtu saprātīgi, ja tās šeit iesaistītos. Tad pārējām pie Donavas pub, tā ir Rumānija, Bulgārija. Šeit ir zināma virzība vērojama. Šogad jūnijā paredzēts parakstīt valstu nolīgumu. Nē, es atvainojos, tas nav paredzēts. Tātad Donavas eh, gadījumā mums jānogaida. Tas viss vēl tiek plānots. Uh, Balstoties uz šo 2010. gada memorandu, es uh, došos uz Sofiju un tad ceram saņemšu vairāk informācijas, vai tas darbosies vai nē. Tad uh, astotais dienvidu rietumu faktā ir Portugāla un Spānija. Viņi ļoti ātri sāka darboties, bija Madrīdas konferences, kur viņi parakstīja vienošanos starp uzraudzības iestādēm, bet vēl nav parakstīts valstu nolīgums, kas ir paredzēts jūnijā šī parakstīšana. Un eh, šis fab varētu iekļaut arī Maroku, jo, ja paraudzīsieties uz karti, tad ir Portugāls un Spānijas salas, kas ir arī pie Āfrikas krastiem, un tad būtu saprātīgi uh, to iekļaut. Blūmēd ir viss problemātiskākais. Fab, Itālija, Malta, Grieķija un Kipre ir šīs valstis un novērotāju valstis, jeb asociētie partneri ir Albānija, Ēģipte Ēģipt un Tunisija. Un novērotāji ir Jordāna un Libāna. Un uh, galvenie ANSP ir tiešām Kipra, Malta un Itālija. Un uh, pagājuši gadu viņi parakstīja vienošanos un tie ir labi plāno darbu, bet ministru līmenī šķiet, ka tur ir problēmas. Esmu uzrakstījis vēstuli oktobrī Itālijas transporta ministram un gaidu vēl atbildi par sanāksmi Itālijā, kur varētu notikt, un vēl joprojām gaidu šo atbildi. Tā es te cauri ātri izskrējušiem fab, detalizēta informācija atradīsiet dokumentos, un noslēgumā gribu teikt, ka tas pierāda, ka mm, katrā fab attīstība ir atšķirīga, un mums, tātad parlamentam, vajadzētu, tāpat kā padomē un komisijai, rūpīgi sekot šo notikumu attīstībai un atgādināt dalībvalstīm, ka to pienākums SES dalī, likumdošanas ietvaros ir panākt uzlabojums, uh, vīdes ietekme, uh, izmaksu efektivitāti un kopumā ir četri šādi lieli mērķi, kas ir jāsasniedz. Un mums vajadzētu dalībvalsts motivēt, ja dažas valstis uh, nepaļaujas tam, tad komisijai vajadzētu ieskatīties savā instrumentu kastē, kā kāds šodien teica, un paraudzīties, vai gada beigās nevajadzētu šo instrumentu kasti atvērt. Paldies par uzmanību, paldies arī mūvu direktorāta darbiniekiem par palīdzību. Tas ir bijis ļoti svarīgi, jo es esmu tāds viena cilvēka teātris, bet eh, es uzticos tiešām šī ģenerāla direktorāta darbiniekiem. Viņi man ļoti ir palīdzējuši. Paldies par jūsu uzmanību un uh, tagad gaidīšu jautājumus. Well, thank you very much, George, for that. Uh... Liels paldies, Georg. Tagad došu vārdu kolēģiem, kas izteiks komentārus un uzdos jautājumus. Mums ir aptuveni 30 minūtes laika, lai uzklausītu jautājumus un arī saņemtu atbildes. Vispirms vārds Groškungam. Jā, fin danke, pozicino. Paldies, priekšsēd. Mīļais kolēģi, paldies par prezentāciju. Tas atbilst tam, ko mēs no tava darba bijām gaidījuši. <clears throat> Un arī tam, ko mēs gaidījām no dalību valstīm, proti, ka tas nav pietiekami aktīvs šajā jomā, un es negribu atkārtot to, ko jau daudz kolēģi sacīja pagājušajā nedēļā. parlamentā, proti kādas bija sekas, kāda bija pasākuma pēc pagājušā gadā avio transportā piedzīvotās krīzes. Mums ir jākonstatē, ka ļoti maz kas ir īstenībā izmainījies. Un kaut gan visas valstis uh, ir parakstījuši šo Single European Sky nolīgumu pēc uh, vulkānisko pelnu nolīgumu Eh, un sacīja, ka jā, jāvies tas vēl ātrāk, šodien ir ļoti maz noticis. Ja mēs līdz gada beigām gaidīsim uh, sākt, tad es domāju, mēs būsim jau gandrīz nokavējuši 2012. Eh, gada 4. decembra, tādēļ mans jautājums komisija un arī aicinājums, vai nebūtu vērts jau 2011. gada otrajā pusgadā šo instrumentu kasti, par kuru runāja Georgs Jāžembovskis izrakt un eh, zināms brīnai vēstules nosūtīja. Varbūt tā kā futbolā mums būs dzeltenā kārtība pirms sarkanās kārtītas. Otrkārt, mēs zinām, eh, kādas ir problēmas eh, ar gandrīz visiem dokumentiem, kas tiek virzīti, bet te būtu svarīgi zināt, kurā jomā koordinators saskata šobrīd visdziļākās problēmas, vai tā ir tehniskā sadarbība, personāla problēmas. Es labprāt par to Eh, kaut ko vairāk dzirdēt. Un pēdējais jautājums attiecas uz fabu eh, sastāvu. Vai palīdzētu, ja eh, tas, ka mēs tagad jau dzirdētu priekšlikumus par citiem iespējamiem fab salikumiem. Šie fab netika veidot vienmēr pēc visobjektīvākiem kritērijiem, bet drīzāk tā impulsīvi starp dalību valstīm Varbūt eh, būtu liederīgi, ja šeit koordinators ar parlamenta atbalstu eh, izteiktu kādas alternatīvas priešlikumus. Eh, protams, šādi nenovilcinot procesu virzību. Paldies. Next is, uh, Mr. Al-Kadrawi. Paldies. Tagad vārds Al-Kadrawi kungam. Paldies, priekšstādātāji. Arī es vēlētos pateikties kolēģiem Jārzembovskungam par uh, sniegto prezentāciju un arī paldies par darbu, kur esat paveicis strādājot pie šī jautājuma. Turpinot eh, Maķē teikto, es vēlos teikt, ka jā, tik tiešām mēs pārliecināmies par to, ka mums vēl ļoti daudz darāmā, un es nezinu, vai līdz nākamā gada beigām mums izdosies panākt taustāms rezultātus. Varbūt mums nevajadzētu arī vilcināties līdz gada beigām, pirms mēs aicinām komisiju uzsākt rīkoties. Un visi kopā varbūt mēs varētu mēģināt izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, lai tās pātrinātu savu darbību šajā jomā. Mūsu gala mērķis, protams, ir panākt to, ka viss šī sistēma darbojas. Uh, un tas mums noteikti dos arī pozitīvus um, rezultātus un labāku gaisa telpas organizāciju. Man būtu daži komentāri. Vispirms jāsaka, es uh, lielā mērā piekrītu jums um, tajā, ka, protams, šī parakstīšana ir ļoti svarīga, bet svarīgākais ir funkcionālais aspekts, proti, lai tas viss pēc tam darbotos. Gribu atgādināt, ka pirms nesena laika uh, mēs eh, eh, veltījām papildus līdzekļus, lai panāktu šo te labāku, eh, lai panāktu šo te fab labāku darbību. Vai jūsuprāt šie līdzekļi jau tiek pietiekami izmantoti? Vai jūs varētu mūs informēt par to sīkāk? Tālāk, kas attiecas uz personālu. Ir šis jautājums, kas attiecas uz personālu statusu Tāpat uh, mums ir atšķirīga pieredze, un man rodas iespējas, ka sākotnēji jūs vēlaties um, izveidot tādu kā holdingu, kas varbūt būtu parei, pareizā pieeja. Groša kungs atsaucās uz Eirokontrolu, kas atrodas līdzīgā situācijā, proti, kurā darbojas darbinieki no dažādām dalībvalstīm, un šīs sarunas eh, bieži vien nav bijušas vieglas, bet šobrīd ir izdevies panākt tādu status, kas ir pieņemams visiem. Nu, tās arī būtu īsumā dažas idejas, kuras vēlējos izteikt. Tātad Vispirms mums vajadzētu aicināt komisiju izdarīt uh, spiedienu uz dalību valstīm, otrkārt mums būtu jācenšas paraudzīties uz to, kā līdzekļi tiek izmantot, kāda ir rezultāta, un trešais jautājums ir par pers personālu. Vai mēs nevarētu izmantot eiro kontrolu pieredzi? Maisners kundze. Paldies. Sākšu ar ko pavisam citu šorīt. Jau otrā reize šodien, ka uh, kafija. Uh, netika atnest līdz šeit. Tas nav izšķirošs nozīmīgs jautājums varbūt darbam, bet eh, es esmu varbūt mazliet sagurus, nu jā, gribēju to pieminēt, tāpēc. Es zinu, ka jūs visi saņemāt kafiju, bet pie manis neviens nepienes. Man ir ūdens, bet es vēlējos palūkt kafiju. Parūpēsimies par to, saka priekšsēdis, bet. Bet tas ir personīgi laikam. Uh, Nu jā, labi, es vienkārši gribēju to pasakīt, lai tas neatkārtotos eh, atkal un atkal. Labi. Paldies, miļais Georg, mūsu FAB koordinator. Eh, tas ir liels darbs un svarīgs darbs. Es negribu atkārtot to, kas jau tika teikts. Mēs gaidam eh, Single European Sky un it kā mums ir nolīgumi par to, ka daudz uh, jomās mēs sadarbosimies, bet realitātē tas vēl īsti neredzams. Un piekritīšu said, nu pats sacītam pārakstīt dokumentus tas ir viens, bet implementēt tos tas ir otrs. Un kā to izskatās? Mums ir 12 uh, eh, gada datums, līdz kam mēs gribētu it kā visu pabeigt, vai mums tas izdosies, es šaubos. Ar pārakstiem vien jau tas nav darīts. Un daudz ir izteikuši iebildums par to, ka tad uh, visi gaisa satiksmes kontrolieri ir, ir jāpārmāca. Um, tātad uh, vidē draudzīgākas sistēmas, ar tām strādāt. Kā tas varētu reāli notikt? Kad mēs redzēsim Single European Sky darbībā? Fabek piemēram, attiecībā uz Fēviku man tas interesētu. Un daudzi pilsoņi ir man jautājuši, vai mums uh, tad būs jāmaina uh, pacelšanās, nolaišanās uh, um, trases uh, lidostās. Es domāju, ka ir skaidri jāpasaka, ka tā nebūs. Paldies. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Paldies, Liktenbergers kundze. Jā, herzlichen dank. Paldies. Dažas eh, nelielas detaļas eh, man te interesētu. Es atminos, ka ar šo izņēmumu attiecībā uz Kaļiņingrādu eh, Baltijas reģionā ir vienmēr izņēmums. Kā tad ar to tagad ir? Ar Krievu partneriem visu laiku tāda kā turp, šurp apakai virzība notiek laikam. Un otrkārt, Centrāla Eiropas fabs man šķiet tāds uh, dīvains. Es raugos uz vidusjūras reģionu un attiecībā uz Franciju, protams, tad ir arī iekļaut Korsika, bet tad uh, tas tā kā mazliet tā kā uz leju ir pavilkts. Tas man nešķiet gluži loģiski vai tas ir saistīts ar tradicionāliem gaisa telpas blokiem, kas ir tā kā pārmantoti no pagātnes. Attiecībā uz Ziemeļa fabu, iekļaujot e, tātad arī diezgan liela Atlantijas vai Ziemeļjūras teritorija, vai tad joprojām šeit ir e, ļoti nozīmīgas militārās intereses Mm, kas mm, traucē mm, veiksmīgāk noformējumu. Un tad vēl divas piebildes vai jautājumi pirmkārt. Viens no galveniem bremzētājiem parasti ir personāla problēmas atsevišķās dalībvalstīs kārto. Komisija no sākuma it kā iemeta ūdenī šo akmeni, kas tagad eh, tādas vilnīšas ir izplatījis, eh, kā ar to izskatās, un, un pēdējais, eh, nu pat jau tas izskanēja, visur ir sacīgs, ka um, vajadzētu sākt, vajadzētu noslēgt, should angļu valodā. Uh, vai um, attiecībā uz konkrēto realizāciju ir kaut kas tāds, kā, uh, kā to varētu tiešām reāli līdz 2012. gadam paveikt. Reāli, uh, operācio, operatīvi. Kas tiešām tiks sasniegts līdz šiem paredzētam terminam, kādu pasākumu būs īstenoti, kas dos reālu uzlabojumu. Un vēl es jautātu, kur vēl ir problēmas ar militārajām telpām un kur nav. Nu, tas bija uzkrītoši attiecībā uz dažām konkrētām jomām. Paldies. Tagad Fosters kundze. Um, well, thank you to... Paldies, Georgam, par ļoti visaptverošo prezentāciju. Un arī mums būs noteikti iepazīties ar jūsu sagatavoto bukletu sīkāk. Uh, Es, es zinu, ka jums, jūs esat strādājis pie tā, lai uh, viss beidzot sāktu darboties un virzīties uz priekšu, un es domāju, ka jums noteikti ir jāsniedz atbalsts darbā, ko jūs šobrīd veicat. Viens no jautājumiem bija par eh, civilās un militārās telpas izmantošanu un vēsturiski valsts, kurās ir bijusi fleksibla izmantošana, kā piemēram apvienotajā karalistē, uh, varbūt ir vieglāk virzīties uz priekšu ar FAB veidošanu, jo tas noteikti ir saistīts ar politiskiem jautājumiem dažās valstīs, jo acīm redzot, dažās valstīs vēl ir ļoti daudz jautājumu par šī, šo te civilo telpu un militāro telpu. Tas noteikti ir nacionāli politisks jautājums, un ja to izdotos atrisināt, tad tas palīdzētu arī virzīties uz priekšu šajā jomā. Runājot par apvienoto karalistu un īriju, ko jūs arī pieminējāt. Es priecājos par to, kā tas virzās uz priekšu. Ļoti daudz tika runāts pie, par, par šiem jautājumiem vispār pirms šie fabi tika izmantoti un izveidoti, un tagad uh, ir šis Dānijas un Zviedrijas fab, un vēl ir pārējās Skandināvijas valsts, kas acīm redzot sadarbojas cieši un vēd sarunas viena ar otru. Uh, Es domāju, arī kolēģiem būtu jāatceras, kāpēc mēs vispār to vēlamies ieviest. Ka mēs vēlamies samazināt emisijas, samazināt aizkavēšanos un tā tālāk un tā joprojām. Projām 90% Eiropas Savienības eh, satiksmes eh, nāk no Ziemeļa Atlantijas reģiona, tāpēc mums ir nepieciešama uzlabojuma Eiropas teritorijā. Uh, jo ir milzīgi arī sastrēgumi šajā gaisa telpā. Ir vēl ļoti daudz jautājumu, kas nav atrisināti. Un Ziemeļatlantijas eh, reģionā tiek domāts arī par Manchesteras lidostu un citām lidostām. Uh, Tāpēc mums jādomā arī par emisijām un uh, visiem pārējiem aspektiem, kas ir saistīti ar šo jautājumu. Piemēram, degvielas uh, ietaupīšana lidojot uh, naktī un citiem jautājumiem. Tāpēc es domāju, ka kopumā Tur, kur ir izdevies pavirzīties uz priekšu, ir panākts reāls uzlabojums. Un nav viegli risināt šos jautājumus, bet es domāju, ka tām dalībvalstīm, kurām vēl nav izdevies pietiekam pavirzīties uz priekšu, ir jāpraugās uz šiem pozitīviem aspektiem un arī jācenšas uh, pātrināt savu darbību. Es vēlos teikt, Georgam, jūs piedāvājat tādu, kā zināmu, pakāpojumu sniedzēju konsolidāciju. Es domāju, ka to nav paredzēts darīt ar NAC un EAAE. E. Es nezinu, kā tas īsti virzīsies uz priekšu, bet ir jāsne, jā, īpaši jāuzsver Cēzaru, un mums ir jācenšas panākt to, lai dalībās virzītu uz priekšu šo Cēzaru projektu. Tāpēc kopumā ir jāvirzās uz priekšu, jo Tagad ir pieejami piemēri, kas varētu ļaut dalībvalstīm rast konkrētus risinājumus. Tāpēc liels paldies jums! Paldies, Marines Kukungs!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 Eh, aceste întrebări nu au. Paldies, priekšsēdētāji. Ir vairāk jautājumu vēl, un pagaidām uz šiem jautājumiem izdevies rast atbildes. Angļu valodā tūkums ir pieejams 8. kanālā, saka priekšsēdētājs. Există răspunsuri la aceste întrebări la marea majoritate a faburilor. Tātad joprojām nav izdevies rast atbildes uz jautājumiem. Tātad dažos gadījumos nav izdevies pavirzīties uz priekšu un panākt progresu, un visiem ir skaidrs, ir nepieciešama efektīva gaisa satiksmes kontrola, un vienīgais progress, kur ir izdevies panākt, bija Dānijas, Zviedrijas fab, kuri kur viņi izdevās eh, balstīties uz vienu vienību, bet citās jomās progresu nav izdevies panākt. Un tagad paraugoties uz to, kas notiek. Mēs redzam. Ghid pentru formarea unui fab. Aș vrea să știu în primul rând, prima întrebare, eh, în ce stadiu este acest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 Tagad man būtu divi jautājumi, ko es vēlētos pats uzdot Georgam, pirms es dodu vārdu viņam atbildēm. Pirmais par konsolidāciju, atsaucoties uz to, ko teica arī Fosters kundze. Vai jūs redzat, ka šāda konsolidācija tik tiešām e, notiek? Varbūt mēs varētu konsolidēt, sasniedzot, teiksim, e, četru, piecu fabu skaitu, bet es nezinu, vai vairāk vai lielāka konsolidācija ir iespējama nākotnē. Un otrs jautājums ir saistīts ar to, ko teica Lichtenbergers kundze un arī citi kolēģi par uh, gaisa satiksmes kontrolieriem. Dažādi. These functional airspace blocks will mean job cuts, job losses, Armageddon, uh, the end of the world.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 Uh, I will try uh, point by point, and if I missed uh, to answer something, please raise your hand. Um, well, starting with, with what, what are the problems? Uh, sorry? We, we, we oh, ja, ich spreche Deutsch. Kann ich Deutsch sprechen? Ja, ich spreche Deutsch. Gott. Nein? Was kann ich denn sprechen? So, have we no interpretation at all? Nav vispār tulkojuma. Nu, jau atkal ir tulkojums. Try again, George, in German. Tātad Georgs var runāt vāciski. Kā tad tas izskatās, kad es vāciski runāju, vai to var iztulkot? Ļoti labi, tad es sākšu vāciski. Vācu valoda ir skaista valoda, to es diezgan labi pārzinu. Tad eh, bija tāds stāsts, ka kādam politiķiem jautāja, vai viņš mīl savu valodu. Viņš teica, es mīlu tikai savu sievu un savā valodā es cenšos vienkārši runāt. Uh, Tātad man jautāja, kādas ir problēmas, kas noved pie tā, ka tas viss notiek tik lēni. Šeit ir vesela virkne problēmu, gribētu mēģināt tās ieskicēt vismaz. Vai jūs varētu tur vienoties ar savu kafiju? Tātad valsts līmenī ir jāraugās, jāsaprot, ka uh, Ļoti daudzi suverenitātes un kompetences jautājumi ir tie, kas to visu apgrūtina. Ja divas valstis vēlas vest sarunas par Eiropas FAB veidošanu, tad transporta ministriem ir jārunā savā starpā, tad, eh, kas ir saprātīgi, arī aizsardzības ministriem ir jāsarunājas savā starpā, un arī finanšu ministriem ir jāved dialogs. Uh, gadījumā, ja tur ir iesaistīts finanses, un dažās valstīs arī ārlietu ministrijām vēl ir jāsazinās. Bija vienā galvaspilsētā, un tur man uh, uh ministrijā lidostas pārstāvis teica, ka, ja man, uh, ja es gribu parunāt ar savu kolēģi citā valstī, tad man jāiet caur ārlietu ministriju. Tātad šeit ir ļoti daudz formālu problēmu, un tāpēc, ja mēs vēlamies kaut ko saprātīgi panākt, tad uh, Nedrīkst būt tā, ka transporta ministri vienojās un tad uh, kāds cits ministrs, finanšu ministrs vai cits to nobloķē. Tātad kabineta līmenī starp atbildīgiem ministriem ir jānovienojas, un tad, ja tas ir septiņās, astoņās valstīs, trīs, četras dažādas ministrijas katrā valstī, jūs varat iedomāties, kādas ir problēmas. Tātad tas ir tāds birokrātijas jautājums, jo tā ir politiskā atbildība katram ministram. Otra problēma ir. Uh, Tas, ka um, aviācijas drošības organizācijām ir u, bažas, ka, ja tiks pārveidoti lidojuma maršruti vai kontrolas uh, bloki tiek spārdalīti, tad kāds zaudēs ieņēmums un kurš tad to grib zaudēt. Un uh, varbūt, ka būtu saprātīgāk gaisa tāps kontroli, organizēt savādāk, uh, kontrolēt kādu citus dalību valsts daļu, uh, Bet tad gaisa kontrols organizācijas nāk un saka, es zaudēšu 5% ieņēmumu, to es negribu. To, tā arī ir problēma. Kas attiec uz statusu jautājumiem? Gan organizācijas, gan personāls. Tur šeit ir uh, jāsaprot, ka ir jāveido tādi starpmodeļi. Nav nekādas jēgas, ja sešas valstis, kurām ir ļoti atšķirīgi uh, um, organizācijas modeļi cenšas vienoties par uh, vienu modeli. Tas aizņem pārāk ilgu laiku, un tāpēc šis dāņu un zviedru modelis par šo te holdingu uzņēmumu, kur jau tiek mēģināts uh, visādas lietas darīt kopā, kamēr uh, šīs kontrols organizācijas atsevišķās valstīs paliek savā statusā, tas, manuprāt, ir labi, un tad uh, gaisa satiksmes kontrolieriem var uh, pateikt, ka kādreiz šis holdinga uzņēmums vispār pārņem šos uh, uzdevumus, bet šiem uh, darbiniekiem vienmēr būs nacionālās iestādēs iespēja palikt savā amatā, sagaidīt pensiju un tā tālāk. Un tāpēc mēs varam pateikt gaisarības kontrolieriem, ka viņiem nebūs uh, Mm, viņiem nav jābaidās. Es ar viņiem runāju pagājušajā nedēļā, un tad var viņiem teikt, ka viņiem nav jābaidās par savām darba vietām. Divi iemesli dēļ. Pirmkārt, gaisa satiksmes kontrolieru nepietiek, piemēram, Vācijā ir pārāk maz šīs profesijas pārstāvju arī citās valstīs. Un otrkārt, var rēķināties ar gaisa satiksmes apjomu pieaugumu, un līdz ar to vajadzēs aizvien vairāk gaisa satiksmes kontrolieru. Tātad, ja, strādātu, ja mēs strādātu efektīvāk, tad uh, Tāpēc ne, neviens kontrolieris netiktu atlaists, un tāpēc eh, mums vajadzētu organizēt savu darbu tā, lai mēs veidotu uh, gaisa satiksmes kontrolieru mobilitāti. Tas, kas ir ieguvis valstī, vienā valstī izglītību, protams, ir šī slavenā um, Valodas problēma, protams, eh, tā kā tas ir dzelzceļā, bet tā ir sekundāra problēma jo programmatūra un iekārtas visur ir vienādas, vai nu tās ir vecākas vai jaunākas, bet ja cilvēks ir uh, gaisa satiksmes kontrolieris, tad viņš var strādāt ar visām šīm programmām. Un gaisa satiksmē angļu valoda ir saziņas valoda, ar kuru sazināties ar pilotu, un ja ir kāda katastrofa, tad, uh, protams, es varu piezvanīt policistiem savā valstī, jā, tas ir vienkāršāk, bet uh, patiesībā ir jau pieredze, ka Itālijas eh, kontrolieri, piemēram, var strādāt Vācijā bez piecu gadu vācu valodas treniņu. Tātad eh, pārkvalifikācija nav problēma, te drīzāk varētu būt runa par pārkvalifikāciju, ja ir cita programma tur. Un eh, gaisa satiksmes kontrolieru apmācības laiks tāpat ir divi līdz trīs gadi, un es domāju, ka tas ir īstenojams. Un es arī kontrolieriem teicu, ka viņiem ir sava interese. Uh, Um, mobilitāti īstenot, un varbūt, ka viņi no Ziemeļvācijas, kur vienmēr līst, gribētu labprāt pārcelties uz kādu dienvidu valsti. Jo tad viņiem arī būtu tāda personīgā brīvība, tur nav tikai ekonomiski aspekti. Tātad es domāju, ja mēs parunātu ar gaisa attīstības kontrolieriem, tad varētu šādos jautājumus risināt. Un ja tiek veidots holdīga uzņēmums, tad var to darīt tā, ka pastāvošais personāls uh, kontrols uzņēmumos paliek savā statusā, un tad uh, ierēdnis strādā blakus uh, pieņemtam darbiniekam un, um, piemēram, virsniekam uh, kontrols uzņēmumā, un nevienam nav bail, ka viņš zaudēs savu darba vietu. Dažādi status darbinieki jau var sadarboties, tas ir arī mentalitāts jautājums, vai cilvēki ir gatavi to darīt. Uh, Daudzās valstīs tas ir iespējams, citās valstīs varbūt vēl nē. Tās ir tās galvenās problēmas, kas, eh, manuprāt, šeit pastāv. Kas attiecas uz FAB, ja jūs paraudzīsieties uz šo karti, tad uh, mēs noteikti varētu izveidot ziemeļu daļu, tad uh, rietumu bloku, tad centrālu austrumu bloku. Tātad es no savu viedokļu skatos, ja Baltika, FCE e un Donavu apvienot, tas nemaz nebūtu slikti. Tātad eh, es domāju, ka šeit tiešām no deviņiem FAB varētu tikt līdz četriem, pieciem, varbūt pat vēl mazāk, bet eh, šo jautājumu nevajadzētu tagad skatīt kā tādu pārāk svarīgu. Dalību valstīm, kā to lēmām SES2 līkumdošanā, ir tiesības līdz 2012. gada 4. decembrim ar eh, vienošanos eh, savā starpā, nu, divām valstīm ir jābūt, lai veidot FAB, bet viņiem ir brīva izvēle, ar ko vienoties. Mēs nevaram viņiem to noteikt, mēs varam ieteikt, rekomendēt, bet dalību valstīm ir pašām brīva izvēle. Personīgi es, runājot par eh, šo brīdinājumu vēstuļu jautājumu, es uh, vicepriekšādātājiem komisāram teicu, ka rudenī, ziemā vajadzētu sākt rakstīt brīdinājumu vēstules, jo viena laika, eh, viena lieta ir skaidra, ka ja gada laikā vēl pat nav valstu nolīgums eh, pārakstīts, kur nu vēl ratificēts, tad jau īstenošana nevarēs tikt veikta līdz noteiktiem termiņam. Bet komisāram ir jāņem vērā šī likumdošana Līdz ar to dalību valstīm ir šī izvēles brīvība, bet es jūs kā komiteju un atsevišķus deputātus iedrošinu parunāt ar uh, savām valdībām, pajautāt, cik tālu tad viņi ir tikuši, vai nevar kā palīdzēt. Sadarbības starp civilo un militāro aspektu. Šeit ir arī dažādi aspekti. Dažās valstīs jau ir vienota gaisa satiksmes kontrole, vienalga vai te ir civilie vai militārie lidojumi Citās valstīs savukārt ir divas atšķirīgas atsevišķas organizācijas. Dalībvalstīm ir pilnīga brīva izvēle, vai tās vēlas saglabāt šīs militārās organizācijas vai nē, jo SES e likumdošana attiec tikai uz civilo aviāciju. Bet um, dažās valstīs šī te gatavība ir diezgan liela sadarboties un domāt par sadarbību. Bet gaisa satiksmes kontrola, man liekas, nav lielākā problēma. Drīzāk ir uh, problēma šīs uh, bloķētās gaisa telpas. Un šeit katram savā valstī, savam aizsardzības un transporta ministram vajadzētu par to pajautāt. Tradicionāli ir uh, gaisa telpas, kas tiek bloķētas. Uh, izmēģinājumu lidojumiem, un tas vēsturiski tā ir izvērsies, piemēram, Francijas-Vācijas pierobežā tas tā vēsturiski ir izveidojies. Vai šīs gaisa telpas, kas ir paredzētas militāriem uh, vingrinājumiem, vai tam, tām tur ir jāpaliek, vai tās var tomēr pārcelt, par to vēl var domāt. Un domāt var arī par to, vai, piemēram, militāristi nevarētu uh, vienoties divas, trīs gaisa telpas aizstāt ar kopēju gaisa telpu izmēģinājumu lidojumiem. Un es esmu arī runājis ar viņiem, bet viņi nevar visi doties uz Norvēģijas ziemeļiem vai uz Kanādu, jo uh, viņiem ir diezgan ātri jānokļūst līdz vingrinājumu gaisa telpai, jo pārāk dārgi e, degvielas ziņā ir doties kaut kur tālu, tātad šim risinājumam jābūt arī saprātīgam. Bet, zinām, sadarbība varētu būt starp e, transporta un aizsardzības ministriem. Kas attiec uz lidojumu maršrutiem? Šorīt vēl runāju ar vienu cilvēku, kas kaut ko no tā saprot. Tātad e, mēs varam eh, zināms uzlabojums panākt ar mainītiem maršrutiem, bet ne vairāk kā 5%, jo tie jau tāpat ir tīri labi uh, organizēti. Ielidošanas trases par to es šeit negribētu izteikties, to negribētu vērtēt. Nē, ma, es neesmu nekāds gļēvulis. Man svarīgs ir šis finanšu jautājums vēl, jo bieži tiek teikts, ka mēs nevaram sadarbību veidot labāk, mēs nevaram sesāru produktus, projekts īstenot, jo nav naudas. Tur es esmu skeptisks. Es domāju, ka tā ir tāda atruna. Jo patiesībā ir tā, ka programmatūra, kas parasti ir visdārgākā lieta kontrols centros, uh, to ar valsts uh, galvojumu, nu cits jautājums ir, kur valsts vēl dos galvojumu, bet ar valsts galvojumu šīs uh, iestādes to var pašas nopirkt un uh, arī pārfinansēt ar uh, lidojumu nodevu starpniecību. Par to taču līdzsabiedrības sūdzās, ka viņiem pārāk daudz jāmaksā. Tātad šeit ir tāds mehānisms, kas attiec uz ANSP, uh, ka viņiem pat nav vajadzīgas investīcijas. Viņiem varbūt ir vajadzīgs kāds bankas galvājums vai varbūt valsts nauda kādai ēkai, bet, eh, protams, valstis, kas eh, nav tik labi attīstīts, tad ir eh, nauda no TNT programmām un citām vietām, ko var izmantot. Tātad naudas jautājums, manuprāt, nav galvenais. Un šeit vēl pie šīs kartes tā varbūt ir nedaudz neprecīza, bet eh, tāda tīra tomēr. Un kas mani pārsteidz, tas ir eh, saistīts ar eh, atklāto jūru, tātad uz zemes. Šī gaisa telpa ir skaidri sadalīta, bet atklātā jūrā tas ir diezgan neskaidrs. Vēl. Ja jūs paraugāties uz īrijas un apvienotās karalistes uh, robežām, tad tur ir tāds kā um, rops, un uh, kas attiec uz nefab, tur nav, manuprāt, nekādas militāras intereses, kas kaut ko traucētu. Norvēģiem joprojām ir pietiekami daudz uh, zīvju un naftas, un tāpēc viņi ir nedaudz skeptiski, cik ļoti iesaistīties te šajā projektā ar mums. Uh, Es ceru, ka jūs man sapratāt, neko vairāk negribu teikt. Kas attiec uz Kaļīņingradu, par to netika runāts tagad, jo mums ir pietiekam daudz problēmu ar Krieviju. Es tagad negribu pieminēt Sibīrijas pārlidojumu tiesības. To mēs jau vienreiz skatījām komitejā. Bet uh, tad, kad būšu Polijā, runāšu vēl ar, ar valdību par to, ko viņi par to domā. Ir plāns, kuru izlasīju uh, nedēļas nogalē. Man sieva bija dusmīga, jo es lasīju pētījumu 180 lapas, ko Eirokontrola pasūtīja. Tātad veicā Eiropas komisijas uzdevumā. Tur ir rakstīts viss, ko programmas, projekti, ko ziņoja uh, dalība valstis. Sliktenbergas kundze negribēja jums sniegt visu šīs atrunas, tāpēc arī sniedz šo īso ziņojumu. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem, tāpēc arī nedaudz kritiski skatos, man viena valsts uzbruka, ka es viņu plānus nepierakstu. Un tad es teicu, es plānus nepierakstīšu, pasakiet tad, kad uh, jūs kaut ko darīsiet reāli, jo papīrs jau ir pacietīgs. Papīrs panes visu. Kas attiec uz Donavas uh, fabu, drīzumā būšu Sofijā un braukšu arī uz Bukaresti. Uh, Un uh, tur ar to, par to runāšu, kas attiec uz Daunavu, tad uh, ir šis jautājums, ko mēs jau pieminējām par Spāniju, Portugālu, tur ir uh, Marokas jautājums. Par Blūmēdu ir jautājums, kad Tunisija un citas valsts nomierināsies par Donavu. Ir jautājums, varbūt tur ir vēlms no Turcijas puses par to runāt. Tātad te daudz, kas vēl ir atklāts šajā uh, reģionā un runājot par Baltiku vai par Baltiju, domājot, kas tad būs ar Ukrainu kaut kad kādu dienu. Tie tie jautājumi, kas vēl nav atrisināti. Funkcionālos gaistāpus blokus organizē dalību valstis, tās var runāt ar trešajām valstīm. Mēs mēģinām arī ar eh, tām runāt, bet dalību valstīm šeit ir brīva izvēle. Par eiro kontroli. Said. Eirokontrola šobrīd tiek pārstruktūrēta. In eine regulatīva organizācija. Mm, regulējošā organizācijā 39 un pakalpojumu organizācijām. Un es varu tikai sacīt, un to saka arī saviem franču partneriem, vienmēr, kad es konstruēju, ko kaut ko pēc starptautiskām tiesībām, tad man ir vajadzīga arī starpvaldību nolīguma ratifikācija, katram grozījumam ir ratifikācija jauna starpvaldību nolīguma. Tāpēc man šķiet, ka Eirokontrola nav vislabākais modelis. Labāks būtu holdinga modelis, kur e, īpašnieki būtu dalībvalsts bet organizatoriskā forma, kā uzņēmums, ir elegantāka vai ātrāk, lai kaut ko sasniegt. Eh, tas tikai mans personīgās domas. Es ceru, ka esmu tagad daudz mans viss jautājums atbildējis. Bija divi jautājumi komisijai, ja pareizi atceros. Vienreiz eh, tas bija jautājums kā ar šiem um, vadlīnijām un noteikumiem. To komisijas labāk droši vien varēs atbildēt, pirms es kļūdīšos. Uh, Un jautājums, vai rakstīt vēstules vai nē, to jums vajadzētu varbūt vēlreiz apspriest ar komisāru, kad viņš viesosies šeit. Tas viņam ir jāizlemj. Es personīgi viņam ieteiktu vēl mazliet nogaidīt. Bet lūkšu jūs, lai jūs turpiniet par šo jautājumu interesēties, arī es to darīšu. Paceliet šo jautājumu ar mm, sev zināmām valdībām, Jo es domāju, ka efektivitātes drošības, vidas aizsardzības eh, ziņā šis ir ļoti nozīmīgs projekts mums visiem. Paldies! Georgi, es zinu, ka deputāti arī vēl grib runāt, bet mēs jau esam desmit minūtes iekavējuši no savu darbu eh, plānu. Bija daži jautājumi, kas izskanēja komisijai, vai komisija vēlas ko sacīt, laikam negrib varbūt, ka deputāti var ar komisiju tieši to šos jautājumus noskaidrot. Ja komisija varētu kaut ko sacīt par FAB vadlīnijām, tas varētu būt nodrīgi. Lūdzu, īsi saka priekšsēdus. Mēs dosim atbildi priekšsēd. Es tikai gaidu Baldvinu kungu atpakaļ. Mr. Chairman. Priekšsēdi. Diemžēl sliktā brīdī izgāja no zāles, atvainojos par to. Paldies. Par vadlīnijām. Tās tika izstrādāts pēc eh, vienoto Single Sky Committee validitācijas 20. decembrī. Tas tiks pārskatīts eh, tā kā būs implementēšanas regula, ko pieņems apmēram 2011. gada jūnijā, mēs ceram, tas būtu tāds spiediena instruments, ko Jāržiem Balskungs arī vēlas. Paldies, ka devāt man īsti vārdu. Arī es gribu pateikt, cik mēs esam pateicīgi Jāržiem Balska kungam, jo ar visām problēmām, kas mums ir ar Fabiem, būtu desmit reizes sliktāk, ja eh, Jāržiem Balska kungs nebūtu tik aktīvi darbojies. Paldies arī priekšsēžu kungs jums, ka organizējāt šo diskusiju šodien. Paldies. Paldies. Paldies tiešām, Georgi kā vienmēr, un gaidīsim tevi apakaļ šeit e, diezgan drīz. Un tas būs oficiāli, bet, kā jau sacīju sākumā, neoficiāli tu vienmēr esi mūsu pulkā laikmgadīts. E, pateicos jums. E, jūs varbūt ziniet man telefonu numuru, e-pasta adresi. Ja neziniet, labprāt jums darīšu zinām. Paldies par jūsu atbalstu. Paldies. Neaizmirstī pulksteni. So. Rather belated mazliet aizkavējāmies, un tagad eh, Degrandes Paskalkungam arī par to atvainojos. tagad mēs ķersimies pie viņas ziņojuma. Vai es varētu lūgt komisiju? Komisija, jums ir šis nelabais iedums sākt sārunas tad, kad esam izskatījuši kādu ar kādīs jautājumu. To vajadzētu gan darīt ārpus zāles. Es šorīt jau to teicu. Un kur ir eh, jūs kolēģis? Dabūniet igrokā. De Grandes Paskalkungs dod jums vārdumu. Paldies, priekšsēdi! jālūdz jūsu pacietību, jo jūs ziniet, dāmas un kungi, ka šis ziņojums par drošības skaneriem skār daudz plašāk jautājumu loku nekā tikai drošību aviotransportā. Priekšsēžkungs gribētu vēlreiz paust savu pārliecību, ka man priešlikumi Eh, palīdzēs eh, šos mērķus eh, panākt. Mēs vēlamies, cik nu iespējams, aviosatiksmes drošību, attiecības terorismu apkarošanu uzlabot. Es visas puses pirms ziņām sastādīšanas rūpīgi uzklausīju, tieši netieši, politiski, protams, komisiju, kā arī dažādas politisko spēku pārstāvs ekspertus parlamentā un Protams, es diskutēju ar ēnu referentiem kopīgi un arī atsevišķi ar katru esmu arī ņēmus, ņēmis vērā Envi un Liba komiteja atzinums un biju arī EPP ēnu referents, bija viesojas dažādās lidostās, salīdzināja dažādās tehnoloģijas, kādas Eiropā eksperimentālā līmenī tiek izmantotas arī uzklausīt dažādas nozara asociācijas, lai izdarītu secinājumus eh, un turklāt. Eh, tad viss eh, nodrīgos priekšlikums ņēma vērā, lai uzlabotu ziņojumu. Parlaments komisija padomu jau ir izteikušies par drošības skaneriem, ir runa tātad par teroristu uzbrukumu novēršanu. Protams, mēs piedzīvojam apvienotās karalistas teroru uzbrukumu ar paciņu Grieķijas policija arī dzan ir e, pārtvērusi dažādas paket, paciņas spridzekļus. Transporta komiteja tad e, pieņem lēmumu man uzdot ziņojumu sagatavošanu. Balstoties uz savu mandātu, es analizēju pieņemtos e, lēmums par drošības uh, skaneriem un par Eh, preču transportā, jo satiksmē ziņojumā centāmies eh, tātad nodrošināt maksimāli Eiropas iedzīvotāju drošību. Terorismu apkarošana, protams, ir joprojām viens no ES svarīgākiem mērķiem. To parāda arī jaunā Savienības drošības stratēģija. Teror, antiterror politika pat labam tiek aktualizēta. Ar šo ziņu es gribu dot savu ieguldījumu tajā. Uh, 2002. gadā bija eh, tika izveidot uh, avio satiksmes drošības sistēma, valdības uh, nodeva uh, kompetence Eiropas saimnībā šajā kontekstā 2008. gada regula pat laban skat dažādas aspekts, kas šajā ziņojumā ņemti vērā. Ziņojumā ir šādi punkti, kā jau sacīju, pirmkārt drošības skameri. Uh, kāds, eh, kāda ir priekšvēsture. Eh, ir rakstīts paziņojumā, ka šis ziņojums atsaucas uz komisijas paziņojumu 2008. gadā, ko parlaments noraidīja tādēļ, ka atsevišķi cilvēktiesība aizsardzības un veselības aizsardzības aspekti netika ņemti pietiekoši vērā. Komisija izdarīja savu ietekmes izvērtējumu un parlamentu jautājumus atbildēju. Es centīšos to šajā ziņā arī darīt. Kas attiec uz cilvēku un pamatiesību eh, ievērošanu šeit, manuprāt, viss ir izpildīts prasības, arī tātad privāta eh, tumā aizsardzība, eh, veselības aizsardzība, kā arī dažādās rīcības, kas viss ir jākontrolē un jāuzrauga. Tas ir paredzēts ES pamatīsība hārtā terora apkarošana droši vien nevar būt iegānsts pamatiesību atcelšanai. Šeit eh, piedāvātās sistēmas ir eh, parāda tikai tādu pasažieru siluetu, neko detalizētāk. Attiecīgi tas ir pieņemams datu aizsardzība. Arī tas visu laiku tiek rūpīgi kontrolēts komisijas paziņojumā. Ir akcents uz personas datu aizsardzību Eiropas Savienībā. 2010. gada novembra lēmums un tagad eh, tas tiek attiecināts arī uz drošības skanariem, kas automātiski personas datus apkopo, kas attiec uz uh, attēliem, uh, tos um, apstrādā tā paša dzimuma kā uh, avio pasažīra uh, darbinieks, un šīs bildes nevar tikt nodotas tālāk. Izņemot, ja runa ir aizdomu, par aizdomiem personām lidostām, tad ir jāizlem, kādas tehnoloģijas izmantot, bet vienmēr pamatiesība prasības ir jāizpild. Tagad par veselības aizsardzības jautājumu. Tas pats attiecas arī uz veselības aizsardzību. Komisija jau norādīja dažādās tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas skaneros. Eh, rentgen, piemēram, rentgen tehnoloģija, piemēram, nav pieļaujama, jo tas neatbilst Eiratom prasībām. Šādas sistēmas tiek izmantotas tikai ar pamatotas aizdomas. Zināmās valstīs, Vācijā, Čehijas republikā, tas ir uh, uh, likuma pārkāpums, jo šeit tikai medicīniskiem mēķiem tiks ionizējuši starojumu pakļaut cilvēks. Ja tagad rentgens skaneri tiek izmantoti, tad attiecīgi apstarojumu uh, koncentrācija nedrīkst tikt pārsniegt, un tas ir pastāvīgi jāuzrauga. Kas attiec uz fizisko personu datu aizsardzību šeit, eh, eh, normas noteikti nav ideāls, bet eh, šie drošības skāneri droši vien ir efektīvāk, kas attiec uz metālu atrašanu, un tiem ir pilnotā vērtība, kad ir runa par bīstam nemetālisku priekšmetu atklāšanu. Turklāt, uh, Eh, eh, ir jāskata arī jautājums par eh, samērīgumu un zinām ierobežojumu starp zināmiem ierobežojumiem un drošību samērīgumā. Tiem, kas nevēlas pakļauties šādām tehniskām procedūrām, ir jāpakļaujas alternatīvām procedūrām. Tagad par uh, aerosoliem eh, un um, šķidrumiem un eh, gēliem arī šeit um, eh, 15.6 regula pēc 2006. gada ir pieminama, un šeit bija runa par to, ka šis aizliegums ar efektīvu drošības kontroli jāaizstāv 2007. gada septembrī Eiropas parlamenta pieņēma um, aizliegumu attiecībā uz. Uh, es atvainojos, tātad šo lēmumu, um, šo uh, šķidrumu aizliegumu atcelt, bet Džaka Baro komisārs uh, iebilda, viņš teica, ka šādas tehnoloģijas efektīvākai kontrolē joprojām vēl nav mūsu rīcībā. Pieņemot uh, 227. regulu 272-2009 eh, eh, <clears throat> izdevās noteikt metodes, ar kuru palīdzību šķidrie spridzekļi var tikt atklāti. Tādēļ eh, regula bija jāpieņem līdz 2010. gada 29. aprīlim. 29. gada oktobrī komisija, komisārs Tajāni un parlaments uh, Transporta komitejas vadītājs Simpsons apmainījās ar viedokļiem par esošo situāciju. Tad komisija pieņēma Simpsonu kungu viedokli. Pirmais solis ir uh, avio pasažieru drošības uzlabošana, kas bez nodokļu veiklos iegādājas šķidrumus. Eh, parlaments tad uh, izteica ideju to visu iedalīt posmos, kas eh, atspoguļojās regulā 297, 2010. Ir paredzēts šādu posmu. 29. Eh, aprīlī šogad ir paredzēts, ka eh, šķidrumi, kas aerosoli un tam līdzīgi, kas ir lidostā, kā arī ne ES avio kompānijas lidostā nopirkt, uh, jānomaina. Tad vēlākais līdz 2009, 29. aprīlim 2013. gadam ir jābūt iekārtām, kas var šādas šķidrums kontrolēt. Eiropas konferences civilai aviācija ECAC eh, ir pieprasījusi, eh, ka ir jābūt alternatīvām tehnoloģijām šķidros spridzekļu atklāšanai. Šajā ziņojumā tātad tika konstatēts, kādas eh, ir esošās likumdošanas normas, bet Eiropas parlamentam, protams, ir jāizpilda savus uzdevumus. Ja visi priekšnoteikumi būs izpildīti, gribu vēlreiz norādīt uz to. Pirmkārt, ir pamat priekšnoteikumi jāizpilda. Tagad pievērsīsimies uh, kraus un pasta jautājumam. Nesen uh, ir notikuši mm, atentāti pret kraus lidmašīnām Eiropas Savienībā, tādēļ ir spērt pas, pilns pasākumus, uzskatu, ka drošības sistēmas uh, Eh, tam ir jābūt samērīgām un piemērotām mērķa sasniegšanai. Krava, ko transportē lidmašīnas, ir 70%. Un tā jākontrolē. Um, um, bet nevar būt tā, ka tas rada papildus izmaksas attiecībā uz kraus transportu lidmašīnām. Tāpēc mums ir jāizdara uh, ieguvumu un izmaksu analīzi šiem pasākumiem secinājumi. Es ceru, ka jūs vēl variet sekot manai runai visi šie uzdevumi vai kritēriji e, šajā ziņojumā, kas ir iezīmēti, e, ir vērsti uz terora aktu prevenciju. Tieši tā Eiropas Savienība vienmēr ir censies šajos gados rīkoties, taču simtprocentīgi drošība aviotransportā nav sasniedzams mērķis piekam zinātnes tehnoloģijas progress ir arī jāizmanto, jāņem vērā, lai novērstu teroru uzbrukumus. Eiropas Savienībā ir jāpanāk drošība visās jomās. Tieši tāds arī šeit mūsu uzdevums gādāt mūsu pilsoņu iedzīvotāju drošību. Priekšsēžu kungs uzskatu, ka būs iespējams panākt konsensu, rast līdzsvaru starp e, terorismu apkarošanu un pilsoņu tiesību aizsardzību. Mums ir nepieciešams objektīvs vēstījums, ko paust. Protams, nevaram simtprocentīgi visus riskus novērst, bet mums vismaz ir jāmēģina pēc iespējas lielāku drošību panākt. Paldies, De Grandes kungs. Pat labāk manā runātājs sarakstā ir Laifrīds, kods Laist, eh, Maisner, Lichten, uh, eh, Vandālen, Vils, Foster, Denels vai vēl kāds vēls. Uh, Eh, tikt iekļauts runātājs sarakstā. Ja nē, Raners kundze, jūs jau esat iekļauta. Labi. Nu, tad eh, var izplānot runāšanas laiks. Tātad ar referentiem 5 minūtes. Un tad redzēsim, kā turpināsim 3 minūtes laikam pāriem. Laichtfrīda skund, eh, kungs, S&D. Vielen Dank, Herr, Herr Präsident. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir uh, laba ziņa, ka es šīs 5 minūtes droši vien neizmantošu, tā kā būs pārējiem vairāk laika izteikties. Es nezinu, vai tas ir tāds austriešu sakām vārds, bet uh, um, mēs sakām, ka ar tādām puslietām neko veselu nevar panākt. Un tāpēc gribu apsveikt referentu par to, ka viņš uh, um, tā ļoti nopietni un uh, ar kā vienu veselumu skatīju šo jautājumu. Un īpaši, kas attiecas uz mēģinājumu pēc iespējas drīzākā laikā panākt saskaņotu viedokli starp ēnu referentiem par būtiskajiem jautājumiem, un šajā gadījumā viņam tas tiešām izdevās un tāpēc nav pārāk daudz lietas, kas ir jāpiebilst. Varu tiešām atbalstīt lielu daļu no to, kā eh, Grādes Paskāla kungs teica, proti, ka ir jābūt Eiropas nosacījumiem ķermeņa skeneru izmantošanai, kas Eiropā arī piemērot, tā kā tas ir noteikts. Un īpaši svarīgi ir arī raudzīties ļoti rūpīgi uz veselības aspektiem, par ko neesmu īsi drošs un kas mums vēl ir jāapspriež, ir tas, vai nevajadzētu pakontrolēt, pārbaudīt, vai vispār rentgena iekārtu izmantošana ir nepieciešama, vai nav citas metodas, kas būtu tikpat efektīvas un tikpat labi darbotos. Es arī uzskatu, ka tieši datu aizsardzības un personības eh, aizsardzības jautājumi arī ir jāskata Eiropas līmenī, un tas, ko jūs šeit piedāvājat, manuprāt, ir labs ceļš. Un gribu piebilst, ka atteikšanās no attēliem un uh, to izmantošanas tiešām ir saprātīgs un labs risinājums, un tehniski tas nerada nekādas problēmas, kur uh, es kaut ko varbūt būtu mainījis, ir tas, kā precīzi tiek definēts, cik ilgi visi šie dati ir jāglabā. Tātad es gribētu vēl īsākus termiņus. Varētu vēl sāsināt šīs prasības, ka jāglabā tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams drošības apsvērumu dēļ. Bet tie detalizēti jautājumi ir ļoti svarīgi par uh, kravām arī runāt, jo uh, ar pasažieru uh, transporta līdzekļiem, proti lidmašīnām nu, tiek transportēts arī kravas, kas galīgi nav saistīts ar šiem pasažieriem, un man patīk, ka šajā ziņojumā referents tam ir pieskāries. Treškārt, protams, ir jārunā arī par finansēm šādos jautājumos, un man patika, ka jūs sākumā pieminējāt arī, ka padome ziņojumu par uh, aviācijas, tātad par lidos drošības pakalpojumu apmaksāšanu, grib virzīt uz priekšu, un es varbūt nedaudz vēl asāk eh, formulētu šo eh, teksta daļu, bet varbūt tāpēc, ka neesmu tik eh, pieklājīgs kā daudz šeit citi. Kopumā sakot, es gribētu teikt, ka ziņojuma projekts ir labs, varam rīkoties tā, kā jūs piedāvājat, bet uh, par detaļām varbūt tad šo to vēl piebildīšu un uh, eh, nesmu nepieklājīgs, tāpēc, ka došos prom, man būs jādod prom, tāpēc, ka man arī citās komitejās ir jāapspriež vēl citi jautājumi. Paldies! Thank you very much, Mr. Laik. Liels paldies, Latvijas kungām, jums eh, ties, jūs aizņēmāt tikai 4 minūtes un 35 sekundes. Maisners kundzei vārds uz 5 minūtēm. Paldies, un tad es eh, varbūt centīšos vēl īsāk izteikties, redzēs, eh, vai tas izdosies, es jau ātri runāju, varbūt, ka tad izdosies. Nu, vēl vispirms paldies Grandes Paskalkungam par šo ziņojumu. Tas tiešām ir labs. Mēs jau iepriekš par to daudz runājām. Viņš uh, daudz ar mums ar referentiem diskutēja, un tas ir ļoti labi. Un es domāju, ka mēs visi esam viensprāts, ka ar šiem drošības skeneriem būs iespēja nodrošināt lielāku drošību pasažieriem. Un um, to jau es teicu, ka ja mēs uh, esam atbildīgi par pasažieru drošību un ir labāka tehnoloģija, tad mēs nevaram teikt, ka mēs to nevēlamies. Svarīgi, protams, ir pateikt, ka skēners ir tikai viens no instrumentiem instrumentu kastē, kā teica Simpsona kungs, un tas tā vienmēr būs. Bet es domāju, ka tie, kas šeit tiek apspriesti, ir izmantojami instrumenti. Un tie arī ir Eiropas noteikumi, ja tiek ievēroti eh, datu aizsardzības likumi jo tie ir labprātīgi instrumenti, nekaitē veselībai, tad, tad šī brīvprātība arī ir ļoti svarīga, kas notiek ASV. Sievietes, kas ir musulmanietes, negribēja iet cauri šiem skeneriem, un tad viņas nedrīkstēja kāpt lidmašīnā, un tā mēs nedrīkstam to pieļaut. Un tika norādīts arī uz to, ka, piemēram, Vācijā var rentgena starus izmantot tikai medicīnas mērķiem. Un ASV mēs jau, Brian, tur bijām, uh, Tie cilvēki, kas izmanto rentgen staru iekārtas, saka, ka 5 minūšu lidojumā jūs tādu pašu dozu saņemat, bet Vācijā tad būtu jāmaina likumi un uh, tāpēc nevar izmantot rentgen starus. To ir svarīgi piebilst. Ziņojumā ir tikai nedaudz lietas, kur es uzreiz teiktu, ka to es nesaprotu, vai tur vajadzētu savādāk. Tas ir 24. pāns par uh, pilntermeņa attēliem. Es arī izņēmu gadījumā negribu šos pilntermeņa attēlus. ASV tas tā ir e, izmantots. Un nav arī tā, ka tur var labāk kaut ko atpazīt, kā piktogramās. Un tāpēc mums nevajadzētu to pieļaut. Un ja piktogramā tas nav redzams, tad jācenšas to uh, atpazīt savādāk. Tātad pilnķermeņa attēli nevajadzētu tādiem pastāvēt un tādus vispār nevajadzētu uh, izgatavot. Un vēl viena lieta, ko es īsti nesaprotu - diskriminācijas aizliegums, jo tiek teikts, ka neviens cilvēks diskriminējošu kritēriju dēļ, tad 28. pants, vāciski, tad tas varbūt nav īpaši precīzi noformulēts. Vēl viens jautājums par finansējumu. Ja mēs vēlamies Eiropas ietvaru uh, šiem skeneriem, tad tas, protams, maksā naudu, un nav īsti skaidrs, kas par to maksāts. Par uh, gaisa satiksmes nodevām, tur bija runa, ka tur par to būs jāmaksā dalībvalstīm, bet šeit nav runa tikai par pašiem skeneriem kā tādiem, bet arī iespējamiem pārbūvas pasākumiem, kas būtu nepieciešami, jo skeneri uh, kombinācijā ar uh, modernajiem šķidrumu skeneriem varētu būt pārāk smagas iekārtas uh, um, lidostu ēkām. Bet tas viss ir jāņem vērā, pat ja tas ir brīvprātīgi. Un visbeidzot, kas attiecas uz kravu pārvedājumiem pa gaisu. Varbūt uh, um, degrandēs paskālu kungam nebija vieta šajā ziņojumā par to vienkārši, bet es domāju par kravām. Vēl vairāk ir jāņem vērā tagadējā situācija. Šobrīd ir tā sauktā drošā piegādes ķēde. Un uh, nākotnē mēs no tā nevarēsim izvairīties, ja vēlamies panākt drošību, jo lielākas krāvas nevar nemaz noskanēt. Un, protams, uh, ir jādomā, vai tiešām katrs uh, sūtījums ir jāpārbauda, vai arī, piemēram, šo firmu mēs pazīstam, vai tur var būt kaut kāda cita risinājuma, un varbūt visu nevajag skanēt. Paldies! Paldies, Lichtenbergers kundze! Paldies! Paldies arī Degrandes Paskala kungam, kas eh, tiešām ņēma vērā daudzas lietas, kuras mēs iepriekšējās sarunās pieminējām. Vēl dažas piezīmes par uh, skaidrojumiem, kas tāda vispārīgāk varētu būt. Viena lieta ir šī te sistēma ir pareiza, dalībvalstis lemj, un tad Eh, tas, kas tiek izmantots, tiek pakļauts Eiropas normām. Šeit ir dažas lietas, kas, manuprāt, ir tādi kā pieņēmumi vairāk nekā fakti. Piemēram, desmitajā punktā tiek teikts, ka ķermeņa pārmeklēšana daudziem ir nepatīkamāka nekā skenēšana. Uh, Un tas, manuprāt, nav statistiski pamatots apgalvojums. Atšķirīgās valstīs noteikti ir arī atšķirīgi viedokļi. Otrakārt, devītajā punktā terorismu izplatības pieaugums, un tāpēc demokrātiskai sabiedrībai jānodrošina atbilstības aizsardzības un preventīvie pasākumi. Tas man šķiet tāds eh, pārāk vispārnāts attaisnojums visam. Manuprāt, to vajadzētu formulēt konkrētāk. 14. punktā, kur ir runa par dalību valstīm, ko jūs domājat ar stingrākiem pasākumiem? Tātad neskarot valstu tiesības, piemērot stingrākus pasākums, tad tiek teikts, uh, vai tad uh, tur būtu kā obligāti ķermeņa skeneri vai vairāk ķermeņa skeneri. Manuprāt, tas ir jāprecizē, lai šeit nerastos problēmas ar dalību valstīm. 15. pāntā gribētu teikt, ka šeit ir jābūt ne tikai izvēles brīvībai, uh, pasažieriem, bet arī informācijai par to, ka tas ir brīvprātīgs pasākums. Tas ir skaidri jāparāda. Un tagad par rentgenu stāru izmantošanu. Es domāju, ka pareizi ir to tā izdalīt. Es vēl konkrētāk gribētu tos šeit izdalīt, jo tiek rakstīts rentgena stāru izmantošana sistemātiskās drošības kontrolēs. Uh, nu tad varētu teikt, ka paraugu kontrola ar rentgenstariem būtu iespējama. Tāpēc es šo sistemātiski šeit gribētu svītrot, jo drošības kontrola ir kaut kas cits nekā kontrole. Tad, kad policija ir konstatējusi aizdomas un profilaktiski tiek veikta kontrola, tas ir kaut kas cits. Tātad šo sistemātiski izsvītrot, jo pretējā gadījumā joprojām var paraugus skenēt ar rentgenstariem. stariem Un pat ja viņi skaidro, ka šī rentgena staru dēva ir ļoti neliela, man tomēr ir jālido ļoti bieži, tātad tas uzkrājās. Un eh, tāpēc es gribētu teikt, ka vispār to nevajadzētu šeit izmantot. Uh, to var izmantot uh, policija, tad, kad ir runa par narkotikas uh, transportētāju pārmeklēšanu, piemēram, kad tiek norīts narkotikas pārvadāts uh, šādā veidā. 20. punktā ir svarīgi runāt, protams, par uh, ietekmes novērtējumu. Mums ir jābūt skaidram ietekmes novērtējumam, lai tās bāžas, kas vēl pastāv, varētu attaisnot par uzglabāšanu Es domāju, ka vi, pilnķermeņa attēlus vispār nevajadzētu uzglabāt, pat ne ar klauzulu, ka tas var kaut kad tikt, būt, uh, tikt izmantots, jo būs vajadzīgs. Nē, to vajadzētu izslēgt, jo mums jau vajag šo attēlu tikai, lai paskatītos, un tad tas arī ir viss, un uh, tad nevajag šos attēlus glabāt. Jo te tiek teikts, kā tas ir vajadzīgs gaisa satiksmes drošībai, uh, Tas ir tāds stiepjams jēdziens, ko var izmantot visam, tad var arī uzglabāt šos attēlus pusgadu, jo grib paskatīties, vai tad pēc pusgada cilvēkam vēl būs šis te kaut kāds aparāts. Um, nu, to nevajag te saklabāt. 30. punktā par rīcības, ja uzturēšanās kodeksu. Uh, rīcības kodeks, ko dalību valstīm vajadzētu izstrādāt kopīgi, tad jautājums ir par to, cik saistoši tas ir. Ja tas nav saistoši, tad tas ir tāds labās gribas paziņojums, ko neviens uh, neievēros pasaulē. Izmaksu uh, jomā jūs konstatējat, ka nedrīkst pieaugt izmaksas par uh, drošību kravu pārvadājumos? Nē, nē, nē, es skatījos pulkstenī. Uh, Nē, nē, nē, tā vienmēr ir, tad, kad es runāju, tā vienmēr ir. Bet Lichtenbergers kundze, es tikai ierobežoju jūs, jo jūs esat tā, kas runā ilgāk par noteikto laiku. Es ļoti uzmanīgi skatījos šajā pulkstenī. Paldies! Vai nu a, sēdiet un runājiet līdz beigām? Nē, man neļauj pat pēdējo teikumu pa, Jūs tā nekad nerīkojaties ar citiem deputātiem. Van Dālen kungs, 5 minūtes. Voorzitter, um, de rapporteur heeft een goede lijn te pakken. Priekšsēdētāji, es domāju, ka referents iet pareizajā virzienā. Vispirms es vēlētos pateikties referentam, un es jo īpaši priecājos par trešo punktu šajā ziņojumā. Par risku analīzi Es domāju, ka šajā kontekstā mums vajadzētu īpaši padomāt par pasažieru tā dēvēto profilu sagatavošanu, vai mēs nevarētu to kaut kā definēt. Te ir teikts, ka dalībās var izstrādāt integrētu risku analīzi, par to es priecājos, un priecājos arī par 15. punktu, proti iespēju pasažieriem izvēlēties. Ir trīs punkti, kuros, manuprāt, mums būtu jāiet tālāk. Vispirms par rengenstariem. stariem Es domāju, ka mums būtu jāatbrīvojas no rengenstaru izmantošanas. Tas nozīmē, ka F apsvērumā un 8. un 18. punktā būtu jāsvītro jebkāda veida atsauc uz rengenstarojumu izmantošanu. Būtu jāaizliedz tādu skeneru izmantošanu, kuros izmantot rengenstarojumu. Attiecīgi jāpiemēro arī G punkts. Apsvērumu punkts. Tālāk. Ķermeņa skeneri. 24. punktā par to ir runāts. Ne, par to runāts arī 23., 25. un arī 27. punktā. Referents te paver iespēju izmantot ķermeņa eh, skeners, un es īpaši tam nevēlētos piekrist. Es domātos, lai tiktu izmantot šīs te neitrālās figūras, kas, piemēram, ir uz tolešu durvīm, tāpēc es nevēlētos, es vēlētos, lai šie punkti tiktu pārskatīti. Tālāk, 26. punkts, ko arī vēlējos uzsvērt. Es domāju, ka noteikumam būtu jābūt tādam, ka katrs pasažieris tiek pārmeklēts ar kādu veidu skeneru, bet viņš var izvēlēties, kur skeneru. Un ja eh, pasažieris neizm, nevēlas pakļauties izmeklēšanai ar skeneri, tad jums ir jāsaprot, ka jūs tiksiet pakļaut tādai kontrolē, kas ilgs ilgāk. Tāpēc es domāju, ka te būtu jāprecizē labāk 26. punkts, jā, lai pasažieris zinātu, kas no viņa tiek gaidīts. Tālāk 41. punkts referents vēlētos, lai vairāk būtu eh, pārvaldītāji no komisijas puses, bet kāda veida komisijas pārstāvi te tiek domāt? Varbūt referents varētu mums paskaidrot cīkāk 41. punktu. Paldies! Paldies, Mils Skundz, 5 minūtes. Paldies referentam. Viņš runāja par daudziem drošības pasākumiem. Uh, aviasatiksmē, es gribētu pievērsties tikai ķermeņa skeneriem un uzdot jautājumu, vai tas tiešām nodrošinās lielāku drošību. Ķermeņa skeneri var aptaustīt tikai ādas virsmu un neredz to, kas ir paslēpts ķermenī. Lai to redzētu, ir jābūt rentgenam. Un eh, ja kāds izdomās, ka viņš grib spriedzēkli ienest lidmašīnā, tad uh, viņš eh, arī to nopietni izdomās un ne jau visi eh, paslēps eh, šos spridzekļus pie ķermeņa, kur tos var atklāt. Tātad šie ķermeņa skēneri nav nemaz tik efektīvi, kā tas tiek apgalvots. Bet es arī negribētu, lai pasažierus skenētu ar rentgeru stariem, un es kategoriski šādu iespēju norādu, tāpat kā Lichtenbergers kundze. Un tad par datu aizsardzību šiem attēliem un privāto sfēru. Līdz šim nav izdevies simtprocentīgi aizsargāt datus, un jebkurai datorsistēmai ir savas uh, vājās vietas, to, tās var izmantot, ja kāds tiešām to vēlas, un zemes personāls arī varētu tādas interesantākas attēls varbūt kaut kā nepiemērot izmantot, jo viņiem ir šī pieeja un, uh, un datu saglabāšana. Uh, un ielaušanās šādā sistēmā tiešām nav nekas grūts. Tātad tiešām ir ļoti nereāli, ka pilnīga drošība un privātās dzīves aizsardzība tiks nodrošināta. Man tas liekas eh, tā ļoti pazemojoši arī šādā veidā, um, ka tev cilvēkam ir jāpierāda, jāizrāda sevi svešiem cilvēkiem, jo nav jau runa tikai par uh, Uh, ķermeņa attēli. Ir dažreiz runa par medicīniskiem aparātiem, kas cilvēkiem ir protēzes varbūt, uh, un tad ir varbūt arī bailes, ka tas varētu kļūt publiski šie fakti. Par veselības aizsardzību, ja šie ķermeņa te, uh, skeneri tiktu visur izmantoti, tad pieaugtu starojums, kas cilvēkam, kam cilvēks tiek pakļauts. Uh, ir 300 līdz uh, gigahertz starojums, līdzīgi kā um, mikroviņu krāsnīm vai telefoniem mobilajiem, bet šie te kaitējums nav pierādīts, kaut gan ir jau tādi gadījumi. Un kā tad ir ar bērniem un grūtniecēm un uh, personālu, kas visu laiku strādā ar šīm iekārtām? Kā būs ar viņu veselību? jo no personāla varbūt cilvēkiem ir jāstāv ne tikai pie šīs iekārtas, bet uh, tuvāk šim starojumam, un tas var kaitēt viņu veselībai. Un vidas komitejā atzinumā mēs to arī iekļāvām, ka ir uh, tehnika ar uh, pasīvo starojumu, un tā būtu tāda nekaitīgāka alternatīva, ko varbūt varētu izmantot. Bērni bieži ir uh, jāaptausta, jo ķermeņa skenerī bērnam tad būtu jāstāv uh, mierīgi, un daudz bērnu to nemaz nevar izdarīt. Tas veicina tādas garākas rindas arī un satrauc bērnus. Es uzskatu, ka lidošana nekad nebūs simtprocentīgi droša, tieši tāpat kā ceļošana arī ar citiem transporta veidiem. Vienmēr var gadīties, ka teroristiem izdosies šos uh, savus terora uzbrukums īstenot, tad varētu teikt, nu tad nevlidojiet nemaz, bet, uh, protams, uh, pakļauties visām šīm neētiskajām procedūrām arī nav risinājums. Paldies. Thank you, Mrs. Foster. Paldies, Fosters kundze. Paldies priekšsēdētājiem, paldies referentam. Es biju iesaistīta atziņam sagatavošanā vidas aizsardzības komitejā un jāsaka, daži punkti bija līdzīgi tiem, kas izskanēja šeit, tikt uzsvērt jau īpaši veselības apsvērumu, kā jau tas sagaidāms no šīs komitejas. Un tātad tie paši jautājumi, kas šeit, jo runa ir par to, vai um, nebūtu jādomā par um, radiāciju un par īpašu metodu, metožu izmantošanu. Es domāju, ja mums izdotos aiziet tālāk par visu šo tehnoloģiju jautājumu, un cilvēkiem būtu uzticība par to, ka jebkāda veida tehnoloģija tiek, iz... neatkarīgi no tā, kāda veida tehnoloģija tiek izmantot, tā ir uzticama, tad es domāju, ka mums izdosies pavirzīties uz priekšu. Bet Ja mēs domāsim par šo jautājumu par radiāciju, es domāju, ka mums neizdosies virzīties uz priekšu, jo tas pats sakāms arī par vidas aizsardzības komiteju, kur tiek domāts par um, izņēmumiem. Mums ir jāsaprot, kurā virzienā iet šīs diskusijas. Tas ir papildus instruments, lai cīnītos pret uh, terorismu. Vai nu tikai dažas dalībvalsts izmantos to, un tas būs tāds kā um, izvēles pasākums, bet dažās dalībvalstīs, kā piemēram manā, tas būs obligāts pasākums. Tāpēc es domāju, ka mums ir jādomā, kādā virzienā mēs ejam šajās diskusijās. Es domāju, ka tas šobrīd nav pietiekami skaidrs. Vēl viens arguments, ko vēlējos pieminēt. Kā jau es teicu, ja mums izdotos uh, pavirzīties tālāk par šo tehnoloģis, tehnoloģijas jautājumu, mēs domātu par ļoti svarīgiem punktiem. Un tā, piemēram, viens, ko mēs esam pieminējuši jau vairāk kārt, Jebkurā gadījumā tas nav brīnumlīdzeklis, kas mums palīdzēs izvairīties no jebkāda veida riska. Mums ir nepieciešams nodrošināt labāku uzradzi, uzraudzības sistēmu. Mums ir jāstrādā pie pasažieru profilēšanas, ko atbalsta arī vidas aizsardzības komiteja. Ja mēs tik tiešām vēlamies cīnīties pret terorismu draudiem, par to ir jādomā. Ļoti interesanti uzklausīt visus uh, kom komentārus. Uh, Te Grandes kungs arī e, runāja par to, cik ilgi mēs saglabājam šos attēlus un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka mēs nepavirzīsimies uz priekšu, e, ja mēs neizlēs, neizlemsim, kā tad būs ar šiem instrumentiem, vai tie būs e, tikai opcionāli, vai tie tiks obligāti izmantot visās valstīs. Uh, Mums ir nepieciešama tāda tehnoloģija, kurai cilvēki uzticas, ka cilvēki var būt pārliecināti, ka personāls ir pienācīgi apmācības, ka šiem instrumentiem mēs varam uzticēties, un ja mums būs šis viens pieturs eh, punkta pieeja, tad visas dalībvalsts varēs uzticēties šai pieejai un attiecīgi to ievies. Tāpēc es pateicos referentam, un kā jau es teicu, redzēsim, kāds būs viedoklis komisijai, piemēram. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Rāners Kundze. Danke, Herr Vorsitzende, ganz kurz nur. Paldies, priekšsēd. Runāšu pavisam īsi. Vispirms gribu apsveikt jūs ar šo ziņojumu, kas sarežģīja tēmu vispusīgi izgaismo, parādot arī šeit esošo problemātiku. Un šeit Fosters kundze arī jau to pieminēja, ienāk prātā šie šie aparāti, kas vēl nav mūsu rīcībā un par kuriem ir apšaubas, vai tie, kad būs mūsu rīcībā, ir runa par personas datu aizsardzību, par iegūto datu eh, izmantošanu. Es tikai varu cerēt, ka to eh, šī eh, aparatūras attīstīšana tehniskā ies uz priekšu, citādāk mēs paliksim pusceļā. Es domāju, ka mums ir vēl daudz darba darāms, vai arī, teiksim, uzņēmumi, kas strādā ar šīm tehnoloģijām, lai šādas aparātus varētu piegādāt ar eh, ķermeņa skaneriem, vien šo problēmu diez vai varēs atrisināt, ja daudz personas atteiksies eh, no šiem perso eh, ķermeņa skaneriem, tad lidost vairs nespēs funkcionēt neveiksmīgā gadījumā. Tādēļ jādomā par drošības koncepciju, kas, protams, arī ietver sevi mm, policijas pasākums, ķermeņa skaneru projektu vien, eh, skatīt atrauti no pārējā, eh, tas diez vai funkcionēs. Es eh, domāju vai ceru, ka mēs vairāk par, ap, par šo tehnisko pusi zināsim līdz brīdim, kad būs jāpieņem šis ziņojums un tas tad tiks arī ņemts vērā. Paldies, Danelis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos te Grandes kungām par lieliski paveikto darbu, kas attiecas uz pasākumiem attiecībā uz kravas pārvadājumiem. Man te nav nekādu iebildumu, bet man ir zināmas bažas par šiem ķermeņa skeneriem. Man ir bažas ne tikai par pasažieru datu aizsardzību un par uh, personas uh, cieņas aizsardzību. Iespējams, ka jaunajos skeneros, jaunās paudzes skeneros ir panākt zināms progress, taču joprojām ir neatbildēti jautājumi. Tā piemēram, viss, kas ir saistīts ar veselības aizsardzību. Kas attiec uz šīm te divām tehnoloģijām, Active Millimeter Wave kas, protams, ir jauna veida tehnoloģija, un mēs neesam pagaidām vēl izvērtējuši risku uh, uz DNS. Un backscanner X-ray. Es domāju, attiecībā uz šo metodu mums noteikti atbildi ir pavisam skaidra. Tas būtu uh, pilnībā no nu, tā būtu pilnībā jāatsakās, jo tas atstāja milzīgi ietekmi uz veselību, ja tiek izmantots atkārtoti. Es nezinu, cik daudzi mūsu vidū ir eh, pamanījuši to, ka drošības eh, iestāde Amerikas Savienotajās valstīs ir uzsākusi pārbaudīt eh, skenerus, kuri ir tikuši izvietoti ASV lidostās, tāpēc, ka ir konstatēti trūkumi attiecībā uz um, starojumu līmeni, kā, kādu saņem tie, kas izmanto šos skenerus. Es domāju, par to būtu īpaši jāpadomā, jo te runa ir par sabiedrības veselības aizsardzību, un mums būtu jārīkojas pietiekam piesardzīgi. Un bija arī šī šitpols sanāksme. Šī kolē tika konstatēts, konstatēt zinām trūkums skeneros, kas tika izmantoti un nu, tika saņemta arī trauksme cilvēku cilvēki tika pārmeklēti, pārmeklēti parastajā veidā, un līdz ar to tika zaudēts diezgan daudz laika, visa procedūra pilnībā bija jāmaina, un joprojām nav skaidrs, kas, kas par to maksās, un man ir zināmas bažas, ka gal galā par to maksās pasažieri paši. Es domāju, ka šīs idejas vēl nav pietiekami nobriedušas, mēs neesam raduši atbildes uz visiem jautājumiem, un pirms Eiropas parlaments pieņem vispārēju lēmumu par šo jautājumu, mums vēl ir pienācīgi jāpadomā. Paldies! Paldies, Pēdvērnkuls! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms arī es vēlētos pateikties De Grandes kungam par paveikto darbu šajā jautājumā. Mēs zinām, ka jau gadiem ilgi par šiem jautājumiem tiek runāts vairākās komitejās, un es īpaši nevēlos atgriezties pie tā, ko teicu šajās diskusijās jau iepriekš. Es vēlos teikt tikai sekojušam, viena lieta mums ir jāpatur prātā. Ja mēs nebūsim ļoti, ļoti piesardzīgi formulējot dokumentu, dokumentu tekstu, kuru mēs šobrīd sagatavojam, tad mums, mēs eh, neizteiksim pilnīgi skaidru savu nostāju attiecībā uz eh, ķermeņa skeneriem. Es jau teicu pagājušajā reizē priekšsēdētāji, tas nav um, drošības pasākuma beigas, tas ir tikai drošības pasākuma sākums, un mums jāsaprot, kādas ir prasības attiecībā uz skaneriem. Kas attiecas uz datu aizsardzību, tad es lielā mērā piekrītu tam, kas izskanēja jau uh, iepriekš. Protams, mums, mums eh, pēc iespējas ātrāk ir jāiznīcina šie attēli, tos nevar uzglabāt, tam ir jābūt pavisam skaidram. Mēs esam redzējuši, piedzīvojuši dažus eh, gadījumus, eh, piemēram, Londonas lidostā, kad pārstāvji, eh, drošības dienestu pārstāvji ir izmantojuši šos attēlus, un tas nav pieņemami. Es piekrītu Van Dālen kungam un citiem par šo te rengena tehnoloģiju. <coughs> Es domāju, Mums pavisam skaidri ir jāpasaka, ka tas nav pieņemams Eiropas Savienībā. Un to es saku tāpēc, ka šodien ir saņemta vēstule, kur parakstījuši četri zinātnieki Amerikas Savienotajās valstīs, un tā ir nosūtīta Obamas zinātniskajā, padomdevējām zinātniskajos un tehniskajos jautājumos. Es vēlētos jūs informēt ar eh, dažiem atklājumiem. Šie te zinātnieki apgalvo, ka eh, dermatologi un eh, vēža gadījuma pētnieki ir norādījuši uz to, ka tie pasažieri, kas ir vecāki par 65 gadiem, jo īpaši var ciest no, šiem, no šīs te tehnoloģijas Otrs punkts. Tās personas, kurām ir uh, bojāta imunitāte, HIV pacienti un vēža pacienti, var saņemt milzīgu devu uh, starojumu ar šo, šo te uh, skeneru palīdzību. Es noteikti jums izplatīšu arī šī dokumentu kopiju. Uh, Secinājumos ir teikts, ka ir nopietnas pamats uzskatīt, ka šie skeneri eh, var veicināt vēža gadījumus skaitu eh, bērnu vidū, un negatīvie eh, efekti ir daudz lielāki nekā pozitīvais efekts, kas tiek panāks cīnoties pret uh, terorismu. Tātad, ja kādam vēl ir nepieciešams iemesls, eh, kāpēc mums nevajadzētu izmantot šī, šo tehnoloģiju Eiropā, tad man ir šī zinātnieku vēstule. Un es ceru, priekšsēdētāji, ka deputāti un komisija ņems vērā šādus pierādījumus. Tad, kad mēs sagatavosim grozījumu šim dokumentam, mums būs skaidrs, kādā virzienā jāiet. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, es nezinu, vai De Grandes kungs ir saņēmis šīs vēstules kopiju. Ja nē, tad varbūt jūs, Bretbārn kungs, varētu nosūtīt viņām eh, šo vēstuli. Nē, saka De Grandes kungs. Filip, vai jūs varētu nosūtīt? Bretbārn kungs saka, ka šo vēstuli saņēmis tikai šodien. Tātad turpina priekšsēdētājs nodrošināt, lai De Grandes kungs arī saņemtu kopiju. Komisijas vārdā Baldvin kungs. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es vēlētos teikt, ka esmu ieradies šeit pirmo reizi, un es ar prieku sadarbošos ar jūsu komiteju visos aviācijas jautājumos. Jāsaka, ļoti daudz e, man ir sakāmā. Vispirms es vēlētos pateikties te Grandes Paskau kungam par ļoti pilnīgi un līdzvarot sagatavoto ziņojumu tas mums ļauj gūt skaidru ieskatu par to, kāda ir parlamenta nostāja šajā ļoti svarīgajā jautājumā, un mēs ar prieku raugāmies uz turpmākām diskusijām šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Kas attiecas uz skeneriem, mēs uzskatām, ka draud sabiedrības veselībā ir nopietni. Mums ir jāpatur prātā, Un De Grandes uh, eh, Paskalkungs ir norādījis uz to, ka kopš 2008. gada rezolūcijas mēs cieši strādājam pie šī jautājuma. Jūs eh, noteikti zināt arī, ka mēs 2010. gadā pieņēmām vairākas rezolūcijas. Drošības eh, skeneri ir uh, nopietna alternatīva pašreizējām izmeklēšanas metodēm jo ar tiem ir iespējams atrast metālu un nemetālu priekšmetus, bet es lielā mērā piekrītu tiem, kas eh, runāja šodien. Šiem skeneriem ir jā, eh, jānodrošina tas, ka tiek ievērotas eh, pamatiesības un likumdošana. Mūsu pieredze ir pierādījusi to, ka um, principā pasažieri un arī darbinieki piekrīt šīs metodas izmantošanai. Bet pamatiesība jautājums ir ļoti svarīgs, un lai uh, izbeigt pašreizējo fragmentāro situāciju Eiropas Savienības lidostās un lai nodrošinātu augsta līmeņa civila, uh, civilās aviācijas aizsardzību vienlaikus ievērojot veselības uh, aizsardzības uh, aspektu. Mums ir jāstrādā vairāk un ir ticis veikts ietekmes izvērtējums, ekonomiskie aspekti, uh, tas tiks eh, finansēts un publiskots pēc iespējas ātrāk un pēc šī te, šī te pētījuma eh, pabeigšanas mēs eh, not, iespējams sagatavosim turpmāko mēnešu laikā likumdošanas priekšlikumu, un šajā likumdošanas priekšlikumā ir jāiekļau nepieciešamie noteikumi, lai nodrošinātu pamatiesību aizsardzību, nosakot konkrētus uh, izmantošanas noteikumus. Pavisam īsi par kravu, par kravas drošību. Arī šeit draudi ir pavisam nopietni. Kā jūs zināt, mums ir robusti un stingri noteikti noteikumi attiecībā uz kravu, kas atstāja Eiropas Savienības lidostus, un mēs uzskatām, ka tie ir viena no labākajiem noteikumiem visā pasaulē. Eh, šobrīd noteikumi attiecas uz izcēlesmes uh, eh, eh, vietām. Un tas ir zināms trūkums. Mēs esam reaģējuši pēc oktobra incidentiem, cenšoties nodrošināt uh, kravas uh, drošību, un šobrīd uh, smagi strādājam, lai šīs rekomendācijas tiktu īstenotas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Degrandes kungs! Es vēlētos sirsnīgi pateikties visiem kolēģiem, kas uh, piedalījās mānā uh, eh, ziņojuma apspriešanā, visiem, kas piekrīt manam viedoklim, bet arī tiem, kas uh, tam nepiekrīt. Vispārīgi es gribētu sacīt, ka gandrīz visi, viss, kas šeit izskanēja, kaut kādā mērā jau ir ziņojumā ietverts. Varbūt ziņojumu vēl var papildināt, kaut kādā veidā uzlabot, piemēram, ar grozījumu palīdzību. Un tas, protams, būtu uh, apsveicam. Es gribu teikt to arī, ka svarīgs ir komisijas sacītais, eh, tā piekrīt eh, likuma projektam šajā jomā. Tas nozīmē, ka e, attīstība turpināsies. Šeit mēs esam tikai uzsākuši, vismaz kas attiecas uz parlamentu, jo koplēma procedūras ietvaros mums šeit ir jāspēr e, izšķiroši soļi. Pirms es par priekšvēsturi vēl runāšu, man jāsaka, ka e, komisijas paziņojums no mūsu puses tika vērtēts kā nepilnīgs, tādēļ to arī noroz, e, noraidījām, jo šeit e, nav nepieciešamās prognozes izteikts pār to, vai pamatiesības varēs tikt īstenotas, komisija to pieņēma, parlamentu kritiku pieņēma, un tad e, sastādīja jaunu paziņojumu trūkumi ir novērsti, un es domāju, ka varu sacīt, ka tagad visas iepriekšējās parlamentu bažas uh, e, Eh, tam vairs nebūtu pamata. Eh, labi, tāds sakavārds eh, vislabākais ir labā ienaidnieks. Protams, nav nekāda ideāla risinājuma, un ja Eiropas institūcijas tomēr uh, Eh, atbild, no atbildības izvairītos, tas būtu vēl sliktāk. Eh, mums tomēr ir jārisina šīs problēmas ar terorismu apkarošanu un es esmu centies apkopot visus viedokļus par šiem jautājumiem no vadošās komitejas puses, bet arī eh, tātad atzinums ņēmis vērā, protams, ka nevar visu ietvert, ja kāds saka, esmu absolūti pret, to es nespēju ņemt vērā, bet es teiktu tā, šī skeneri tiks e, izmantot, bet tikai tādi, ja pamatiesības simtprocentīgi tiks ievērotas un eh, privātums netiks aizskarts un tiks nodrošināts, ka dati tūlīt pat tiks izdzēsti. Eh, tas ir arī tekstā jāatver, un angļu tulkojumā tas nav tik veiksmīgi līdz šim noformulēts. Pastāv tomēr būtiska atšķirība ar spāņu versiju. Eh, taču es piekrītu, ka šiem datiem automātiski ir jāpaz, tiek izdzēstiem tiem jāpazūda, tos nedrīkst tālāk izmantot. Un, protams, mēs nedrīkstam pieļaut veselības apdraudējumu, tas mums arī ir obligāti jāsaka. Šo, ja ir veselības apdraudējums, tad ir jārīkojas parlamentam, visi šie jautājumi ir eh, nepārprotami jāizskaidro ziņojums šodien nav tikai skenera ziņojums par skenera tēmu, tātad, bet mēs ar komisiju raugamies uz šiem drošība, drošības jautājumiem eh, kopumā. Ir jau arī eh, šķidrumi daudzskaitlī. Ja komisija piekrīt, eh, vēl labāk, pretie gadījumā tai mums to vajadzētu darīt zinām, bet tāds ir tieši mūsu uzdevums. Mums ir visrūpīgi jāpārbauda, kā arī pat komisija piekrita ja mēs zinām, ka arī kravas e, transportā e, tu var teroristi izmantot savu uzbrukumu sarīkošanai, tad arī to mums ir jārēķinās. Labi, mēs nevaram visu e, regulēt un atrisināt, bet tomēr, kā parlamenta deputātiem, mums ir pienākums šādas priekšlikumus izstrādāt un tos nodot komisijai. Visi jūsu izteiktie ierosinājumi parādīsies ziņojumā, pozitīvie. Protams, eh, konstruktīvi, ja jūs sakat, ka tas viss ir absolūti eh, nekam nedrīkst, tad to es nevarēšu ņemt vērā, bet eh, mēs nevaram arī gribēt visu, mēs varam sacīt, ka jāsaka vēlreiz, ka rentgena starojums ir kaitīgs, tas tāpat jau ir ierakstīts ziemā. Ir arī tradicionālās te, procedūras, komitoloģija un tam līdzīgi. Bet ja mēs sakam, mēs eh, obligāti gribam eh, šādu starojumu, nē, eh, tāds nav mūsu uzdevums, un tas būtu pilnīgi nepareizi. Mums ir, protams, jāsaka, ka rentgena stari tos nevar izmantot tā, kā tos tradicionāli darīja Dažas eh, valsts varbūt to gribētu, bet uh, sistēma tad būs tāda, ka viņas to vairs nedrīkstēs. Šeit viedokļi bija dažādi, bet mēs kā parlaments nevaram uh, dalībvalstīm liekt uh, viņu juridisko manevru telpa, ja tās vēlas vēl stingrāks noteikums piemērot. To mēs nevaram. Mēs minimālās prasības uh, uzstādām, bet kas vēlas kādai valstī atņemt viņas tiesības? Apvienotā karalīste vēlas ļoti stingras formulas izmantot lūdzu. Neviens jums šīs tiesības nevar atņemt. Es jau nesaku, ka eh, obligāti eh, tā vai citāda ir jārisina šis jautājums, bet ir minimālās prasības, ja jūs vēlaties ar komerciālas tehnoloģijas izmantot lūdzu. Bet eh, ņemiet vērā to, ka dalībvalstīm ir tiesības būt stingrākiem. Un tad par inspekcijām. Uh, Es šo jautājumu eh, ziņam atspūgļoju tādēļ, ka tehniķi, eksperti man sacīja, kas eh, pārzina kravu transportu, ka īstu izņēmumu šajā jomā nav. Tieši attiecībā uz kravu transportu ir vēl krietni vairāk darāmā nekā attiecībā uz personu transportu. Tādēļ jāsaka, ka Mums vienmēr jāievēro subsidiaritātes princips, to es vienmēr atkārtoju. Nevar taču būt eh, mūsu mērķis pateikt, mums šeit nav kompetenci. Eiropas Savienībai ir kompetenci, zinām kompetenci, un tā, tā ir jāīsteno. Arī dalībvalstīm ir sava atbildības joma aviotransportā, bet te ir zināmas robežas, un komisijai Savienībai tomēr arī ir kas jādara. Ja mēs to nedaram, eh, nu tā nevarēs. Uh, Ko vēl es varu piebilst? Es eh, tagad nevēršos pie neviena atsevišķa, bet jūsu eh, piebildes un ierosmes es ļoti rūpīgi ņemšu vērā. Ja eh, šie ierosinājumi tad vainagosies grozījumos, tad lūdzu, bet es arī vēl kompromisu mēģināšu sagatavot. Uh, la, vienu vai otru jautājumu papildināšanai. Dažkārt varbūt jūs vēl saskatīsiet eh, problēmas. Eh, jūs tomēr arī nevarat sacīt, eh, no vienas puses mēs gribam šo un no otras puses to. Es runāju ļoti atklāti, priekšsēžu kungs, dāmas un kungi. Uh, Eh, skēneri, eh, kraus transports un tam līdzīgi. Mums taču ir vajadzīgs pārskats par aviotransportu. Es cenšos arī eh, to visu ņemt vērā, bet cīņa pret terorismu dažkārt ir iespējama tikai tad, vai tā vispār nav iespējama, jo teroristiem ir savi noslēpumi. Ir tik daudz terorista stratēģiju. Un šeit ir arī zinām lēmumu jāpieņem komitoloģijas procedūrā. Mēs varam tikai eh, tādus kā pamatlēmumus pieņemt, un tad es ceru, ka komisija nāks ar normatīviem priekšlikumiem, kā uh, E, to visu īstenot, lai mēs varētu būt pārliecināti par to, ka mūsu politiski ierosinājumi e, panāks mērķi. De Grandes Paskāla kungs 21. mārts ir e, termiņš grozuma iestiekšanai. Aprīļa transporta komitejas sanāksmē mēs debatēsim par šiem grozījumiem, un tad māja komitejas sanāksmē būs balsojums. Uh, un jūnijā tad varētu būt balsojums plenērā. Grozījuma iesniegšanas termiņš 21. mārts, eh, grozījuma apspriešana aprīlī, eh, balsojums komitejā mājā, balsojums plenērā jūnijā. Eh, paldies jums visiem, un tagad 5 minūšu pauze, un tad mums būs koordinators sanāksmēs slēgtām durvīm. Paldies!